is appalling. We do have, uh, uh, we do have uh, an un. It, it works now. Oh well, here we go. Also, dann kann ich in meiner Muttersprache fortfahren. Yeah. Äh, die gegenwärtige Arbeitslosigkeit in Europa ist auf einer. Pašreizējais bezdarbs Eiropā uh, sasniedz apmēram 10% rādītājs, un daudzās valstīs šie rādītāji ir pat vēl augstāki ir eh, ļoti liela jauniešu bezdarba problēma. Tie cilvēki, ir, eh, kas ir jaunāki par 25 gadiem, eh, bezdarba rādītāji, viņi rindā sasniedz 20%, un Spānijā tie ir pat gandrīz 40%. Un jāņem vērā, ka budžeti, kas īstenībā tagad neatrodas visai spīdošā stāvoklī. Eh, tur eh, šī situācija kļūst vēl sarežģītāka. Eiropā, protams, ir dažādas eh, sociālās drošības sistēmas un tās krīzes negatīvo ietekmi uh, nedaudz mazināja. Bet, protams, ir ārkārtīgi daudz uzlabojumu jāveic, ir jāreformē mūsu sociālās sistēmas visā Eiropas Savienībā, un tas jādara turpmāko gadu laikā. Protams, vajadzētu arī reformēt darba tirgu ilgspējīgā veidā, lai varētu garantēt to, ka Eiropas Savienības konkurēt spēja nesamazinās, tieši pretēji tā ir jāveicina. Tādēļ man ir liels prieks, ka mums šodien ir Mūsu vidū uzstāsies Mario Monti kungs, viņš ir īpašs speciālists, viņš būs galvenais runātājs šajās debatēs, un eh, mums ir galvenokārt jārunā par iekšējo tirgu. Nacionālais protekcionisms un renacionalizācija tikai noved pie konkurences kropļojumiem, un tie, kas domā, ka šāda veida pasākumu mehānismi varētu sniegt panākumus, nest augļus eh, īsā termiņā, protams, domā aplami. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienībā ir um, sabiedrība, kas noveco visātrāk, varbūt tikai Japāna mūs apsteidz šajā kontekstā, tādēļ ir ārkārtīgi daudz eh, veselības aprūpas izde, izdevumu. Es domāju, ka e-veselības, e-health mehānisms varētu būt labs uh, instruments, kā uh, samazināt šīs milzīgās izmaksas. Protams, šādas problēmas uh, nav akūts tikai Eiropas Savienībā. Obamas kungs vakar konferencē runāja par to, ka viņa uzdevums arī ir reformēt uh, šo situāciju, reformēt sociālās schēmas, ir jārada jaunas darba vietas. Līdz ar to ASV sastopas ar līdzīgām problēmām kā mēs. Šā, šīs dienas darba kārtība ir izdalīta visiem kolēģiem. Es neesmu no kolēģiem saņēmis nekādus grozījumus, kaut ko šeit modificēt, un tā kā tagad Eh, ir salabotas arī tehniskās iekārtas, kolēģi var klausīties tulkojumu savā dzimtajā valodā, ir 17 eh, valodas, no kurām šodien var klausīties tulkojumu un eh, kurās jūs arī tiekat tulkot, tad, kad runājat savā dzimtajā valodā. Un tās ir tehniskās detaļas, bet tagad varam pievērsties pirmajiem runātājiem, un man ir ārkārtīgi liels prieks dot vārdu Mario Monti kungam, viņš būs pirmais runātājs. Viņš ir ļoti prestižās Bakonija universitātes priekšsēdētājs Milānā, kādreiz viņš bija Eiropas Savienības komisārs, atbildīgs par iekšējo tirgu, at, e, finanšu pakalpojumiem, nodokļiem un arī konkurētspēju. Viņš aizvien ir bijis aktīvs iekšējā tirgus principu aizstāvis, viņš domāja par to, kā Eiropa varētu atbildēt uz globalizācijas mestajiem izaicinājumiem un Barozo kungam eh, lūdza veikt iekšējā tirgus izmeklējumu un piedāvāt priekšlikumus, kā varētu uzlabot iekšējā tirgus potenciālu. Montī, kungs, jums vārds. Thank you very much, Mr. Chairman, for... Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu pagodināts, ka varu šodien izteikties eh, šajā seminārā. Paldies par jūsu ievadvārdiem. ja man tas tiktu ļauts, es vēlētos uh, pateikties Eiropas parlamentam par to, ka tika pieņemts tik vietas lēmums iz, izveidot īpašo uh, finanšu krīzes komiteju. Un vēlējos uzteikt arī Pervanšas Bereses kundzes veikto darbu, viņa ir referente, un, protams, es vēlos uzslavēt arī visu komiteju, jo jūsu darbs patiešām ir iespaidīgs, ņemot vērā to, cik tas ir būtisks un esmu pārliecināts, ka mūsu komiteja, lai gan tai nav likumdošanas varas iniciatīvas, tomēr tā, tās eh, intelektuālais, politiskais, ekonomiskais devums, lai turpinātu Eiropas ekonomiskās atgūšanas veicināšanu, būs nenoliedzami ārkārtīgi vērtīgs. Šodien mēs runājam par krīzes sociālo ietekmi. Priekšsēdētāji kungs, seši locekļi no diviem paneļiem, kas eh, šodien uzstāsies jūsu priekšā, ir ārkārtīgi izcils personības, viņiem ir eh, liela pieredze gan zinātniskajā jomā, viņi ārkārtīgi labi un asi vērtē ekonomiskās un sociālās norises un kā jau jūs minējāt, arī man ir zināma pieredze, runājot par tirgus integrācijas procesiem, par iekšējā tirgus pilnveidu Eiropā, un es kopš pašas pirmās dienas, kad biju amatā 1995. gadā, toreiz man bija pirmā uzklausīšana kā komisāra kandidātam, es tu, jau toreiz biju aktīvs iekšējā tirgus uh, principa aizstāvis, un es teicu, ka tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai izveidotu sociālo tirgus ekonomiku. Jāņem vērā, ka e, mūsdienās šis princips varbūt nav tik plaši daudzināts. Protams, es aplūkošu krīzes ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi, sevišķi uz sociālo e, kontekstu, un to visu aplūkošu caur tirgus integrācijas prizmu varbūt tā lakoniski atspoguļot savu pozīciju, es varu teikt, ka krīze ir radījusi milzu sarežģījumus nevien eh, tautsaimniecībām un visai sabiedrībai kopumā. Protams, mēs šeit pat varētu nerunāt par to, kas ir noticis finanšu tirgos, bet tāpat krīze ir apgrūtinājusi eh, Eiropas vienotā tirgus integrācijas procesu. Tomēr līdztekus krīze ja mēs to tā labi sagramosim, ja tā varētu izteikties, un jums noteikti arī ir savu lomu uh, šajā procesā spēlējam, tādā veidā, ja mēs uh, krīzi uzskatīsim par iespēju, tas būs jauns izaicinājums, bet uh, mums būs arī iespējas veicināt tirgus integrācijas procesu visā Eiropas Savienībā. Ja mēs pietiekam proaktīvā veidā varēsim šos izaicinājumus pievarēt, Eiropas Savienība kļūs vēl konkurētspējīgāka un mēs varēsim aktīvāk un efektīvāk īstenot Lisabons darba kārtību, proti izveidot Eiropas Savienību par konkurētspējīgāko zināšanām balstīto tirgus ekonomiku. Un Lisabons darba kārtība arī ir viens no tematiem, ko šodien vēlos apspriest. Mums ir jābūt ļoti konkurētspējīgai sociālajai tirgus ekonomikai, bet man ir tāds visai naivs jautājums. Vai Eiropas Savienība var būt sociāla tirgus ekonomika? Vai tas ir iespējams? Paraudzīsimies acīs realitātei. Mēs, vai vismaz es pats nezinu, kā virzīt izveidot sociālo tirgus ekonomiku integrētā Eiropas Savienības līmenī. Mēs zinām dažādus principus un metodes, mēs zinām, kā padarīt uh, mūsu tautsaimniecību ekonomiku par konkurētspēju. Uh, Mēs daudz ko pieredzējām arī vēstures laikā, piemēram, Vācija pēckara gados. Mēs redzējām, kā izveidot sociāli konkurētspējīgas tirgus ekonomikas eh, startautiskā līmenī, bet vai mēs patiešām tagad riekot roku uz sirds varam pateikt, kā to izdarīt, kā to paveikt Eiropas integrācijas kontekstā? Vai, piemēram, sociālā tirgus metožu iedzīvināšana Eiropas Savienības līmenī kaut kādā veidā uzlabos tirgus integrācijas procesu un sociālo tirgus ekonomiku izveidos par konkurētspējīgāku un nenonāks pie pretējā efekta. Domāju, ka tā ir tāda visai sarežģīta intelektuāla šarāde. Eiropas Savienība, pateicoties visām dalību valstīm, eh, ir eh, izveidojusies par tādu vienotu veselu kopienu, daudz uh, ir sniegusi Vācija šajā integrācijas procesā un uh, Eiropas Savienība ir kļuvusi aizvien spēcīgāka, Francija ir parīdzējuši šajā Eh, integrācijas procesā arī citas dibinātāju valsts - Itālija. Un šajā integrācijas procesā uh, Eiropas Savienība tika papildināta ar dažādiem sociālās tirgus ekonomikas elementiem. Un, protams, 1957. gadā pieņemtajā Romas līgumā šie elementi jau bija minēti, un, protams, eh, pirms četriem gadiem vēl bija kopējās ogļu un tērauda kopienas galvenie principi, kur eh, šādi elementi arī bija minēti. Budžeta disciplīna arī nav nekāda novitāte, ir jāievēro citi kritēriji, ne, neitrāla Eiropas centrālā banka un zema inflācija. Šos elementus Eiropas Savienībā iedzīvināja Māstrihts līgums. Ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies sociālo tirgus ekonomiku, bet jāpadomā, kā to labāk sasaistīt ar viskopīgo integrācijas procesu. Sociālo jautājumu eksperti, protams, eh, ir apveltīti ar dziļākām zināšanām šajā jomā, un mēs saprotam, ka Eiropas Savienība ir atbildīga par to, kā pilnveidot iekšējo tirgu un sociālās politikas vadlīnijas bieži vien tiek eh, galvenokārt pieņemts dalību valstu līmenī. Kā mēs varētu garantēt to, ka integrācijas process un progress, kas mums noteikti ir jāpātrina, nevis jāapstādina, ir savietojams ar sociālo tirgus ekonomiku, ar sociālu Eiropu kopumā. Manuprāt, mums nevajadzētu mēģināt daudz sociālās politikas vadlīnijas pārnest no dalību valsts līmeņa uz Eiropas Savienības līmeni, jo valstīs jau ir um, ļoti daudz iestrādātas tradīcijas, pārāžas, kā risināt šo jautājumu. Un ir daudz lēmumu, kas joprojām ir jāturpina pieņemt dalību valstu pārziņā. Bet es uzskatu, mums vajadzētu pārdomāt tirgus integrācijas procesu, lai procesa gaitā nerastos uh, nevēlami blakus efekti, blaknes, kas nelabvēlīgi ietekmētu sociālos aspektus. Šeit minēšu tikai vienu piemēru, varbūt tas nav pats būtiskākais, bet uh, tas savā būtībā ir ļoti pretrunīgs. harmonizēta kopienas līmenī uzspiesta sociālā politika varbūt nav pareizais risinājums. Mums vajadzētu padomāt, no kā mēs vēlamies izvairīties, proti, lai pilnveidots vienotais tirgus bez sadarbības nodokļu jomā radīs uh, dažādas uh, blā, nepatīkams blakus efekts, kas ietekmēs gan kapitālu, gan arī darba spēku kopumā, jo ir jāpadomā, eh, kas gūs labumu, ja būs pietiekama asa konkurence nodokļu jomā, un nevienmēr tas darba tirgi ietekmēs labvēlīgi. Es esmu pārliecināts, protams, Es esmu desmit gadu garumā ļoti aktīvi strādājis pie vienotā tirgus pilnveides, um, garantēju to, lai Eiropas Savienība būtu konkurētspējīga. Esmu tam veltījis daudzus savu darbu un dzīves gadus, un, protams, nevajadzētu teikt, ka mums ir jābūt pieticīgākiem. Nē, mums ir jāpieprasa savas tiesības, ir jāpastāv uz savas pozīcijas, bet ja Eiropas Savienības konstrukcija neņems vērā visus sociālos elementus pietiekami nopietni, ja mēs to no šīs Eiropas ēkas iznesīsim ārā kā tādu lieko kravu, tad um, visa šī iznestā krava tiks ienest atpakaļ pa logu, tā tad papved ceļu. Mums ir uh, jānodrošina, lai tirgus integrācijas process norisinātos gludi un atbilstīgi. I have this as my Barozo kungs, kā jau jūs priekšsēdētāja kungs teicāt, lūdza man paust uh, manu redzējumu par to, kā mēs varam atkal atdzīvināt šo uh, vienoto tirgu, Un ir ļoti jauki, ka es šodien jums varu paust savus domas, un pēdējo mēnešu laikā es apspriedos arī ar politisko grupu pārstāvjiem Eiropas parlamentā, bija daž, man bija tikšanās ar komiteju pārstāvjiem, un man bija ārkārtīgi liels gandarījums, ka tika uzaicināts arī šodien uzstāties jūsu komitejā. Kādas ir manas domas? Vienotais tirgus ir jautājums, kuram nesam pievērsušies pietiekam koncentrēti. Arī mūsu apņēmība un dažādu papildu politikas vadlīniju ieteikumu uz vienoto tirgu mums varbūt, eh, tie varbūt nebija jautājumi, ko mēs apzinājāmies par visiem 100%. 2005. gada ziņojumā, ko sastādīja Vims Koks, arī bija nodaļa, kas tika veltīta iekšējām tirgumu. Tur tika rakstīts, ka iekšējais tirgus netiek um, apskatīts kā prioritārs jautājums, un uh, Vims Koks teica 2005. gadā. Tā ir milzīga fatāla kļūme, ko esam pieļāvuši. Tas notika 2005. gadā, ne, nebija 2010. gads. Protams, tika veikta daudz pūliņu, Eiropas komisija ieguldīja daudz spēka un centienu, lai uh, varētu kaut kādā veidā arī cīnīties ar dalībvalstu atturību šo jautājumu risināšanā. Protams, mēs nevaram salīdzināt situāciju pirms krīzes un tagad krīzes laikā. Es esmu nobažījies par to, kas notiks pēc krīzes. Jāņem vērā, ka ir eh, tādi, ir eh, liberāls tirgus ekonomikas iestrādnes un eh, tas daudziem vairs nešķiet prestiži un pievilcīgi un īstenībā nav gatavs alternatīvs modelis. Ja mēs padomājam par to, kā spēcināt šo vienoto tirgu, protams, mums pavērs daudz izaicinājumu. Tādēļ mums jāpadomā, kā izgaisināt šīs bažas, jo daudzās valstīs tās joprojām ir dzīves. Ir pieredzēta ekonomikas lejupslīde, izaugsmas palēnināšanās, un, protams, tas arī nelabvēlīgi ietekmē iekšējā tirgus integrāciju. Protams, arī pilsoņi ir nobažījušies, jāņem vērā, vai viņi ir ieguvēji ņemot vērā vienoto tirgu. Uh, un konkurēt spējas politikas vadlīnijām nevajadzētu būt tā kā tādai pātagai, kas šausta uzņēmumus un darba devējus. Kādi ir vienotā tirgus iekšējie aspekti? Tie visi ir jautājumi, uz kuriem mums ir uh, aktīvi jāmeklē atbildes. Protams, ir jāizstrādā stratēģija, kas sastāvētu no divām daļām, kas vienu otru papildinātu. Protams, mēs arī Barozo kungam piedāvāsim līdzīgu stratēģiju un eh, viena no stratēģijas sastāvdaļām eh, ir veltīta iniciatīvām, kas varētu ļaut iedvest jaunu dzīvību vienotajam tirgumam. Un eh, tikpat svarīgi gan politiskā, gan ekonomiskā ziņā ir parūpēties par to, lai e, tā tad iekšējā vienotā tirgus principa pārskatīšana būtu sociāli atbilstīga, lai neviens neciestu, ņemot vērā šo jauno stratēģiju. Protams, e, ja mēs e, tikai runāsim un neko nedarīsim un šo stratēģiju nemēģināsim iedzīvināt, progress nebūs sasniedzams. Pakalpojumu direktīva arī bija nopietnas stūrakmens mūsu kopīgajā darbā, jūs to pieminējāt, un tas ir tikai viens no instrumentiem, jāņem vērā, ka to ir arī iespējams uzlabot. Ļoti daudzas valdības to ir kritizējušas, arī aptaujājot, veicot dažādas viedokļu aptaujas, mēs sapratām, ka tas nebūtu nav perfekts mehānisms, tādēļ vajadzētu padomāt. Uh, par uh, integrācijas veicināšanu un pātrināšanu. Un digitālā Eiropa. Kā mēs varētu īstenot šo darba kārtību, tajā pašā laikā garantējot patērētāju interešu ievērošanu. Arī daudzās citās jomās, protams. Galvenokārt ir jākoncentrējas uz sociālajām interesēm. Protams, es esmu uzklausījis arī pretējus, diametrāli pretējus viedokļus, bet sociālās politikas harmonizācija īstenībā nenorisinās nevainojami, piemēram, runājot arī par nodokļu jomu. Mums nevajadzētu baidīties no atklātām debatēm, Es domāju, ka neviens Eiropas konstrukcijas aspekts nevarētu būt tabū. Mēs varam runāt pilnīgi par visiem tematiem. Es esmu varbūt visai pieticīgs savā pārliecībā un, piemēram, 1999. 97. gadā es biju nodokļu komisārs, tikos ar 15 finanšu ministriem, ar viņiem aktīvi sadarbojos, Un mēs bieži vien, tātad 97. gadā kaut vai sasniedzām vienprātību par nodokļu likumdošanas paketi, Tur bija, tas radīja arī fundamentu uzņēmumu atlikšanai ar nodokļiem, un arī toreiz tika izveidota ietaupījuma direktīva. Protams, ka neviena valsts nebija par 100% apmierināta ar šo likumdošanas priekšlikumu, bet eh, katra valsts tur tomēr varēja saskatīt kādas priekšrocības un ieguvumus. Tā mēs pieņēmām vienprātīgu lēmumu. Mums jāpadomā par sociālo politiku, nodokļu politiku, tirgus ekonomiku un visi šie elementi ir jāapvieno, ņemot vērā 90. gados izmantotās metodas. Jūs jau priekšsēdētāji kungs, jūs mūs iepazīstināt ar savām rūpēm. Arī uh, referente Berešas kundze ir norūpējusies par to, kā varētu finansēt sociālās drošības mehānismus, ņemot vērā krīzi, jo, protams, uh, krīze ir, tā ir dzīva, un pagājušā gada jūnijā Financial Times es lasīju rakstu kur bija rakstīts, ka krīzi nevarēs um, atrisināt, izmantojot tādas uh, eksotiskas uh, ekonomiskās nostādes. Nē, ir jāizmanto veselais saprāts. Somijas premjerministrs teica, mums ir jāpaukstina nodokļi nākamo gadu laikā. Ja mēs nevēlamies samazināt uh, sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāti mūsu pilsoņiem, cik lielā mērā mēs vēlamies paaugstināt nodokļus, vai tas notiks nekoordinētā veidā, tā ka dalība valsts atkal konkurēs, nelabvēlīgi konkurēs cita ar citu, jo galu galā kāds ir galvenais mērķis, mēs vēlamies, lai cilvēkiem tiktu garantēts pieklaiks sociālās aizsardzības līmenis, lai viņi varētu dzīvot cilvēku cienīgos apstākļos, uh, un ir jādomā, kā visus šos faktorus apvienot, jo mēs nevaram pieļaut to, ka, piemēram, uzņēmumu gūs pēļņu, bet, piemēram, darba spēks cietīs. Tādēļ iniciatīvām ir jābūt pietiekam labi koordinētām. Protams, uh, Tas ir liels sloks arī valsts finansēm, kā mēs varam izkļūt no krīzes. Ir nepieciešams eh, varbūt eh, no cita redzes leņķa palūkoties uz šo koordināciju. Eiropas Savienībā ir konkurence nodokļu jomā, ir piemēram daži aspekti, kas situāciju apgrūtina, un ja, piemēram, nodokļu konkurence varētu norisināties simetriskā veidā, uh, tad varbūt tā nav nemaz tā sliktākā iespēja, bet, ja tas norisinās asimetriski, ja kāds šajā situācijā ir zaudētājs, nu tad to mēs nevaram atbalstīt. Mēs vēlamies atbalstīt nodarbinātību, um, darba ņēmējus. Sociālā Eiropa nedrīkst uzgriezt muguru uh, saviem pilsoņiem. Kā mēs varam, piemēram, sagaidīt progresu, ja ir e, nozīmīgi deficīti joprojām sociālā tirgus ekonomikā visā Eiropā. Es nerunāju par konkurences politiku. Īstenībā, nu, neesmu tam uzgriezis muguru. Un es vēlējos pateikt, varbūt tas nav jautājums, kas savā būtībā ir simtprocentīgi sociāls, bet, protams, tas ir saistīts ar krīzi. Bet eh, lūdzu, esiet piesardzīgi, atcerieties to, ko Amerikas Savienotās valsts piedzīvoja 30. gados, tad, kad ASV valdība pieņēma lēmumu pieņemt likumus, kas ļautu izveidot karteļus, ko sponsorēja valdība, tādā veidā kaut nedaudz atveseļot ražošanu, rūpniecību, un tas eh, noveda pie vēl lielākas depresijas, līdz ar to krīze nenozīmē to, ka mums tagad vajadzētu atteikties no konkurences principiem. Nē, tos vajadzētu tieši otrādi spēcināt. Protams, ir eh, daudz dažādu diskusiju par to, eh, kad, beigs, kad valsts beigs sniegt atbalstu krīzē cietušajām nozarēm, bet, eh, protams, ir jāpadomā par makroekonomisko atbalstu un atbalsts ir jāsniedz ilgāk un nevajadzētu domāt, ka subsīdiju sniegšana nozarei uh, varētu norisināties ilgākā laika posmā, tātad mikroekonomiskais atbalsts. Mums ir jāpadomā, ko mēs vēlamies sasniegt. Mēs nevēlamies novest pie konkurences skrupļojumiem. Nē, tieši tā, otrādi. Paldies, paldies Montī kungam par uh, uzstāšanos, saka priekšsēdētājs. Tagad es došu vārdu kolēģiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus, bet nevajadzētu tagad uh, garu un plaši izteikties. Katram būs viena minūte. Vairāk kolēģi jau ir pieteikušies. Pirmais ir Tomas Māna kungs, lūdzu. Monti, wir haben Paldies, Montīkungs, mēs jūs ļoti labi atceramies, kad jūs bijat ļoti veiksmīgs komisāra amatā. Jūs teicāt, ka jūs esat pret harmonizāciju. Es domāju, ka sociālā politika joprojām ir jāatstāja dalību valstu ziņā, bet mums ir nepieciešama koordinācija un sadarbība. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas Savienības līmenī visi nesaprot, ko mēs esam panākuši. Ir Eiropas sociālais fonds, eh, ir arī iespēja sniegt mikrokredītus tādiem cilvēkiem, kas parasti tos nebūtu saņēmuši. Tālāk ir Eiropas eh, globalizācijas pielāgošanas fonds, un šeit lietas attīstās pareizajā virzienā. Mums ļoti daudzām problēmām ir eh, piedāvājums Eiropas risinājums, vai cilvēki vispār vispār to zina vai pilsoņi to zina. Un bieži vien Eiropas dimensija netiek pieminēta pietiekami bieži. Ko dara universitātes? Ko dara universitātes? Varbūt jūs varat, piemēram, mums uh, sniegt kāds ieteikums. Paldies! Totally es pilnībā piekrītu jūsu viedoklim un domāju, ka lielāko daļu sociālās atbildības tomēr ir jāatstāj dalībvalstu līmenī, taču mums ir vajadzīga lielāka sadarbība. Un, protams, lūk šie konkrētie kopienas eh, instrumenti, kā piemēram globalizācijas pielāgošanās fonds un citi. Un jums ir arī pilnīga taisnība. Uh, par to, ka cilvēki minimāli zina par šiem instrumentiem. Un šeit mums ir vajadzīga šī pozitīvā rīcība, lai šos eh, labos Eiropas piemērus eh, varētu popularizēt. Un es gribētu arī teikt, ka mums vajadzētu arī negatīvu rīcību, tā tad dot mājienu daudziem politiķiem nacionālā līmenī, ka viņiem vienkārši vajadzētu pievērt muti vai mainīt savu izteiksmes veidu, kad viņi runā par Eiropas instrumentiem, jo kopējā tirgus integrācija un tā tālāk, tas viss ir ievērojami progresējis, un mēs tāpēc viss šeit esam. Taču veids, kādā Eiropas lēmumi visu laiku tiek eh, vainoti, Briseles lēmumi tiek vainoti no nacionālo politiķu puses, lai piesakt savas neveiksmes. Eh, es domāju, ka ar šo problēmu tā maigi, bet tomēr ir jātiek galā. Paldies no konservatīvo grupas Obermairas kundze. Herr Monti, um, ich teile. Monti kungs, Montīkungs, es jums piekrītu tajā ziņā, ka tirgus ekonomikai, protams, ir jāņem vērā arī sociālā dimensija un jāņem vērā, kā tirgu pieņemt lēmumu arī ietekmē sociālo dimensiju. Man ir sekojuši jautājums. Jūs runājat par nodokļu konkurenci un par to, ka ir nepieciešams paaugstināt nodokļus. Protams, Eiropas Savienības dalību valstīs situācija ļoti atšķirīga, ir arī atšķirīgas nodokļu likmes, tādēļ es uzskatu, un tas ir arī jautājums varbūt tām valstīm, kurās ir ļoti zemi nodokļi, ļoti zemi nodokļu likme un arī sociālās uh, aizsardzības sistēmas nav varbūt tik augstā līmenī, un tādēļ valstis, kur ir augstāks nodokļu likmes, cīnās pret šo nodokļu konkurenci, jo, protams, eh, tas zināmā mērā arī um, atverot jaunas uzņēmumus, varā, tā varētu būt priekšrocība, tātad valstis, kur ir augstāks nodokļu likmes, vienkārši savus uzņēmumus pārceļ uz tām, kur ir izdevīgāks eh, nodokļu likmes. Kā no tā izvairīties? Tālāk. Vai jums nešķiet, ka vajadzētu uh, izskaust nodokļu dempingu, jo tā ir nopietna problēma nevien Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās teritorijas. Otrām kārtām es esmu konstatējusi, ka ir pieņemts daudz lēmumu, kas ļoti lielā mērā um, ietekmē MVU un Uh, bieži vien nelabvēlīgi ietekmē MVU. Jāņem vērā, ka MVU ir nodarbināts lielākais skaits Eiropas Savienības darba ņēmēji, tādēļ vajadzētu varbūt rūpīgāk pārbaudīt, kādas ir iespējas uzlabot MVU situāciju un pieņemot lēmumus arī padomāt par to, lai tas nelabvēlīgi neietekmē šos uzņēmumus. Paldies! Uh, es centīšos āgrāk, varbūt īsāk atbildēt šiem jautājumiem, runājot par nodokļiem. Mēs redzam zināmas priekšrocības nodokļu konkurences situācijā starp dalību valstīm, taču es arī saprotu, ko jūs runājat un ko jūs domājat ar uh, nodokļu dempingu, un tā ir nopietna problēma. Un viens piemērs ir valstis, jauno dalību valstu vidū, kuras ir faktiski noteikušas eh, ļoti zēmu vai pat nulles eh, nodokļu līmeni uzņēmumu, eh, uzņēmumu nodokļiem un popularizējuši to visai agresīvi, taču krīze it kā viss sāk salikt savās vietās un izrādās, ka tas nav bijis labs risinājums. Un varbūt valstis centrāla un austrum Eiropā būtu gatavas uh, um, apspriest un ievērot mazāk agresīvu nodokļu politiku. Greater, uh, labor and greater... Lai varētu mm, paaugstināt savu uh, spēju uh, sniegt, uh, teiksim, tādus pašus pakalpojumus uh, sociālajā jomā, kādi ir uh, vecajās dalība valstīs. Nu, varbūt tas ir tāds uh, viens, uh, tā ir tāda viena pieeja. Uh, Nu, kas attiecas maziem vidiem uzņēmiem, protams, ka tie ir uh, mūsu ekonomikas um, mugurkauls. Uh, tālāk vienkāršošana un konkurences politika. Tās ir divas ārkārtīgi svarīgas lietas, un konkurences politika, pusim godīgi, nav uh, domāta uh, kaut kādam tādam mežonīga tirgus stāvoklim. Tā ir pret um, monopolistiem un pret lielo korporāciju dominanci. Došu vārdu uzreiz diviem runātājiem, Ferēras kundze un vēl vienam kolēģim no sociālistiem. Lūdzu. Obrigada. Oh. <laughs> Muito obrigada. Uh, Eu penso que a apresentação que, que eu. Paldies. Es eh, domāju, ka tā uzstāšanās, ko mēs tikko dzirdējām, pierāda to, ka krīze var radīt arī iespējas, un Eiropai šobrīd ir nepieciešams pārskatīt savu domāšanu un savu virzību, un jāmēģina atrast partnerus, kas palīdzēs nodrošināt to, lai kopējais tirgus būtu ilgtspējīgs. Mani jautājumi ir sekojoši. Varbūt eh, viens par ārējo dimensiju, es domāju, arī ārēja dimensija Eiropā ir jāpārskat, vai jūs tam piekrītat. Otrakārt, nodokļu jautājums. Vai jūs varētu mums nedaudz pastāstīt par tām idejām, kādas jums ir par nodokļiem, nodokļu politiku, un kādas horizontālas politikas vajadzētu attīstīt, un cik liels budžets tam būtu nepieciešams? Un vai jūs domājat, ka mums vajadzētu šīs krīzes rezultātā pārdomāt nedaudz to, kā mēs šeit strādājam Eiropā? Eiropā paldies! Grācija, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es savukārt vēlētos atgriezties pie kultūras izaicinājumiem, ko jūs minējāt. Es domāju, ka gan mēs, gan komisija šeit varētu padarīt ko labu. Es vēlētos atgādināt, ka uh, eh, visa Eiropas valsts pārdzīvo krīzi, tā izpauž dažādās formās, bet mēs visur varējām novērot zināmu uh, uh, tendenci protekcionismam celt galvu, un bez šaubām uh, tas ir baiļu rezultāts no vienas puses, un no vienas puses uh, krīze varēja ļoti izdevīgi izmantot kā grēkās, uz kur novelt visas uh, protekcionistiskās rīcības. Bet ir skaidrs, ka tirgus netiek pietiekami spēcīgi un stingri regulēts. Un uh, padoma un komisija tomēr nolēma, uh, ka dalībvalstīm pašām vairāk vai mazāk jātiek uh, galā ar krīzi, un es domāju, ka tas arī pielēja ugunī. Es domāju, ka runājot par protekcionismu, kā par tādu rīcību, kas eh, varētu it kā kaut ko glābt tirgu. Nu, es nezinu, man liekas, šis jautājums ir tāds, pie kā mums noteikti vajadzēs atgriezties, jo problēmas ir ļoti nopietnas. Cilvēki no vienas puses vēlas aizsargāt savu darba tirgu, bet no otras puses eh, viņi vēlas aizsargāt arī uzņēmumus un nodrošināt to, ka mēs strādājam efektīvāk. Uh, Tā kā iespējams, ka ir vajadzīga tāda fiskālā politika, kas tomēr darbojas savādāk. Tā ir jābūt koordinētai, jo šobrīd tā aizstāv vietējās intereses, kas ir saprotams, bet tas ir neproduktīvi no Eiropas viedokļa. Mums nedaudz vajadzētu mainīt veidu, kā darbojas konkurence. Priekšsēdētājs jautā, vai jums beidzot ir arī jautājums? Jā, es vēlētos pajautāt, vai profesors Montī piekrīt šīm idejām. Un vai jūsuprāt komisijas un padomas attieksme ir atbilstoša? Manuprāt, viņas drīzāk rada šķēršļus, lai padarītu efektīvā konkurences tirgu. Uh, to, uh, to Ferreras uh, kundze, es varētu atbildēt sekojošam. Mums patiešām ir uh, nepieciešams pārskatīt mūsu domāšanu. Jūs runājat par ārējo dimensiju. Konsultēties ar dalību valstu valdībām, es tiešām esmu sapratis, ka, esmu sapratis, ka šis ir viens no aspektiem, kas ir svarīgs. Piemēram, ASV, kas ir tātad vispār pasaules tirgus uh, līderis un viņi ir pieņēmuši tādus, es teiktu, diezgan sociālistiskus pasākumus, es pat teiktu tādus haotiski sociālistiskus pasākumus, un eh, jāsaka, ka Amerika ir viena no tām valstīm, kas ir visstingrāk turējusies pie tādiem uh, ortodoksāla tirgus principiem, klasiska kapitālisma principiem, uh, Un es, piemēram, domāju, ka atteikties no valsts palīdzības vispār, tas būtu diezgan katastrofāli mūsu situācijā. Bet mums ir jāpārvalda sava ārējā ietekme efektīvāk, lai mēs varētu mm, arī globālā līmenī ieviest līdzīgus nosacījumus. Tālāk par eh, tālākām pārdomām un idejām par nodokļu politiku. Vispirms jau nodokļu politikai ir ļoti daudz aspektu, eh, kurus uzdod eh, paši uzņēmēji, kas prasa lielāku efektivitāti tirgu, un arī no pilsoņu viedokļa mm, ir ārkārtīgi daudz nodokļu šķēršļu, kas neļauj vai kavē brīvu pārvietošanos un citas lietas. Ir dažas ļoti pretrunīgas lietas, un tad ir arī šīs pretrunīgās lietas, ko es teicu, attiecības starp darba spēku un kapitālu, un tad tas viss ir jāsabalansē, lai varētu virzīties uz priekšu. Un man šeit vajadzētu uzsvērt ka rakstiskajās atbildēs komisāra kandidāts Semet Kosta minēja sekojošo. Varētu teikt, ka 97. Uh, eh, faktiski jānosaka augsta līmeņa nodokļu politika, vienojoties ar finanšu ministriem, lai varētu panākt jaunu virzību darbā pie nodokļu politikas Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka uh, komisijai šo grupu vajadzētu vadīt, nevis eh, to vadīt kādai rotējošai, prezidējošai valstī. Protams, ka par to varētu runāt plašāk, bet tā būtu ļoti gara disku, diskusija. Manuprāt, krīze aicina mūs pārskatīt arī lomu sadalījumu. Manuprāt, krīze prasa lielāku centralizāciju ierobežotām funkciju skaitām, piemēram, finanšu uzraudzībai, bet krīzē vajadzētu aicināt mūs iet arī tālāk, veidojot eh, tādus tīklus, kuros dalīties ar pieredzi un ekspertu zināšanām. Un uh, veidojot Eiropas konkurences tīklu, uh, ko es izveidoju 2004. gadā, un komisijai šeit bija izšķirošā loma, un šeit uh, nacionālajām uh, antikonkurences iestādēm ir daudz lielāka spilnvars, un tīkls darbos ļoti labi. Bet es domāju, lielāka koncentrācija ir nepieciešama dažām galvenajām funkcijām Savukārt, protams, nevajadzētu izvērsties par tādām uh, jomām, kuru Briselē nevajadzētu lielākas pilnvaras. Tālāk, frātīkungam atbilstot, jā, nu, mūsu valoda ir skaista. Un es vēlētos sacīt, ka piekrītu jūsu analīzēji par protekcionismu briesmām un par cēloņiem, kas ir protekcionismu pamatā. Jūs sacījāt, ka komisija un padome ir to atstājis lielā mērā dalību valstu ziņā tikt galā ar krīzi. Es nedomāju, ka tas gluži tā ir, jo Francijas prezidentūras laikā un dar, aktīvi darbojoties arī komisijai, es domāju, ka viss sliktākās Eh, izpausmes, kur cilvēki, eh, kur dažas valstis mēģināja būt pārāk protekcionistiskas, būtībā šīs izpausmes tika tā teikt ierobežotas. Un es domāju, ka mums ir jāmācās no krīzes, mums ir jāprot eh, palūkoties uz šo problēmu, mums ir jāpadomā par to, kā mēs būtībā varam Uh, veidot kopēju tādu politiku un realizēt visus šīs svarīgos uzdevumus, ja mums, mūsu rīcībā ir tikai viens uh, procents no I kopējā Eiropas Savienības dalībvalstī IKP, salīdzinot ar ASV, piemēram, mm, viņu iespējām finansiālajām, tas ir ārkārtīgi maz. Jūs aicināt uz to, lai konkurence eh, tiktu uzturēta. Jā, tā ir politiska problēma, un es eh, atbalsta to, ko ir Barozo kungs paveic šajā jomā, un mums ir jāpārliecina vairāk cilvēku par to, ka konkurences un tirgus principi Eiropā ir pareizi, un mums ir jāpierāda tas tādā taustāmā veidā, ka mēs esam spēj, spējīgi arī uh, palu, parūpēties arī par tiem cilvēkiem, kas uh, cieši un nespēja sevi aizsargāt šajā sistēmā. Lūk, tomēr kolēģis ņemt vērā šo vienas minūtes runāšanas laiku. Tagad ALDE grupas vārdā vēlējos uzdot īsu jautājumu. Montīkungs, es jums piekrītu, ka Eiropas tirgus integrācija ir Eiropas Savienības um, uzdevums, bet sociālā aizsardzība, protams, ir dalībvalstu pārziņā, bet ja mēs vēlamies vienotu tirgu, mums ir jābūt arī vienotākam, elastīgākam daba tirgum. Mēs runājam par elas drošību, tie ir jauni instrumenti un noteikti tos varētu iedzīvināt mūsu kopīgajā darbā. Protams, tādā veidā pilsū pilsoņiem varētu ļaut saskatīt, ka viņu sociālās tiesības tiek ievērotas un vajadzētu padomāt arī, lai viņš šīs uh, sociālās tiesības varētu ņemt līdzi no, piemēram, savas izcelsmes valsts uz citu valstu, lai viņi netiktu diskriminēti. Tādēļ mums arī vajadzētu padomāt par to, ka nevajag vienmēr eh, pakļauties diktātam, proti, ka sociālā kompetence ir tikai dalību valstu jomā. Varbūt, ka kādreiz ir iespējams modifikācijas izmaiņas. Paldies! Uh, Mr. Chairman, I... Priekšsēdētāji, es tiešām jums piekrītu. Integrācija patiešām prat prasa elastīgus tirgus, un tā skaitā arī elastīgu darba tirgu. Bet es arī domāju, ka mēs abi esam pārliecināti par to, ka tas ir vēl jo vairāk tiesa, uh, ja mēs runājam par eirozonu jo, lai šī te valūtas uh, zona, uh, nu, varētu būt tā teikt optimistiskās ekonomikas, nevis pesimistiskās ekonomikas zona. Un, lai to nodrošinātu, ir vajadzīgs labi funkcionējošs tirgus, kas uh, ietver sevī arī mobilitātes faktoru. Un es domāju, ka jums ir pilnīgi taisnība, kad jūs sakāt, ka, uh, ka šīs. Uh, tiesību pārneses, tiesību pārnese ir ārkārtīgi svarīgs faktors. Un te mums tiešām ir nepieciešama labāka koordinācija, lai iegūtās tiesības cilvēku varētu pārnest uz citu valsti. Un es šeit mēģināju paust dažas idejas par to, ka ir nepieciešams stiprināt tirgus integrācijas komponentus Eiropā un tāpat laikā ir jābūt uzmanīgākiem runājot par sociālajiem un sadalas aspektiem Eiropā. Mēs nedaudz virzamies tā saucamo uh, Ziemeļvalstu modeli, jo viņiem ir no vienas puses ļoti labi nostrādāts nostrādāti tirgus principi, bet Tāpat laikā arī ļoti augsti, lī, augsti līmeņa sociāla aizsardzība katram atsevišķam strādājošiem. Es nedomāju, ka jāpiemēro viens um, sociālais, sociāla-ekonomiskais modelis visai Eiropai, bet ja mēs gribam, lai e, tirgus darbotos vairāk atbilstoši sociālajām važām, e, tad mums šie faktori būtu jāņem vērā. Man ir eh, seši kolēģi pieteikušies De Jonga kungs un Obasts kungs, un uh, tikai trīs es došu vārdu, jo nav laika. Monti kungs, ir ļoti jauki jūs šeit redzēt, es sēžu šeit. Uh, jā, nu, domu apmaiņa bija ļoti saistoša. Ja jūs runājat par dažādām politikas jomām, es vēlējos pateikt, ir skaidri jānošķir intensīva konkurētspēja no vienas puses un valsts, kas pieņem likumus, bet pieņem likumus tādā homogēnā veidā un nerada eh, konkurētspējas kropļojums ar likumdošanas vadlīnijām. Tā tad eh, ja runā, ka nav nekādas iespējas pieļaut nodokļu likumdošanu, tad nav iespējams pieļaut arī ne, nevienlīdzīgus sociālos standartus vienotajā tirgu. Jāņem vērā, ka ļoti liels uh, vairums, liels apjoms IKP ir jāizdod, lai uzturētu sociālās aizsardzības sistēmas un, protams, uh, ņemot vērā sociālo dempingu un nodokļu dempingu, nevienmēr tas ir viegli veicams uzdevums. Ko jūs vēlaties pateikt uh, proti? Uh, IKP daļa, kas tiek izdota par sociālo aizsardzību, varbūt, ka vajadzētu padomāt, kā to labāk sabalansēt un eh, kā panākt arī labāku sadalījumu. Paldies tagad, De Jonga kungs. Paldies, es esmu eh, ļoti priecīgs uzklausīt Montī kungu un. Es esmu viņam pateicīgs par caurskatāmību, ko viņš vienmēr ievēro savā darbā. Man ir trīs konkrēti jautājumi. Uh, ja mēs runājam par sociālajām tiesībām, es labprāt no profesora Montī vēlētos dzirdēt, vai viņš eh, piekrīt tam, ja tiek runāts par juridiskiem instrumentiem, piemēram, par dažādām sociālajām eh, klauzulām, varbūt, ka ir jāievēra ar, arī Eiropas kopienu tiesas juridiskie instrumenti, kas nosaka to, ka ir jāievēro sociālās aizsardzības tiesības dalību valstīs. Tālāk, ko jūs domājat par vispārējais nozīmes pakalpojumiem, piemēram, kas notiek Nīderlandē, veselības aprūpas sektorā ir ārkārtīgi daudz problēmu. Trešais jautājums, ja mēs runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem, es piekrītu tiem kolēģiem, kas vēlējās jūsu uzmanību tieši šai jomai pievērst. Tieši MVU tagad piedzīvo vislielākās grūtības, ņemot vērā arī kredīt situāciju. Vai ir, teiksim, arī kāda iespēja nošķirt MVU, kas ir ieinteresēti darboties Eiropas tirgos, un starp tiem, kas nav ieinteresēti. Protams, vajadzētu padomāt labāk, kā nākt pretī tiem uzņēmumiem, kas vēlas palikt Eiropas tirgu. Paldies! Vastas kundze. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Monti por mais. Priekšsēdētāja kungs eh, vēlētos sveikt Monti kungu šeit par viņa lielisko prezentāciju, izklāso savu viedokli par krīzi un iekšējo tirgu un sociālajām sekām, kādas šī krīze nes. Man ir daži īsi jautājumi par uh, eh, MVU runājot. Mums ir nepieciešams pietiekams spēcīgs instruments, lai radītu darba vietas un ekonomiski sadarbotos kādus instrumentus vajadzētu veidot, lai stiprinātu mūsu iekšējo tirgu un atbalstītu MVU. Krīzes situācijā aizvien vairāk izpaužas protekcionisma eh, tendence. Kā mēs varam pret to cīnīties? Jo mēs zinām, ka no vienas puses eh, tās ir arī sekas sociālajai neapmierinātībai. Uh, Tālāk tirgus ekonomika globalizētajā pasaulē. Eh, diemžēl tas noved pie uh, nabadzības ļoti plašā līmenī, un mums ir jācīnās pret nabadzību arī Eiropas saimnības iekšienē, vai jums šķiet, ka tas ir svarīgi? Es domāju, ka jūs zināt, ka tas ir svarīgi, kā mēs varam cīnīties pret nabadzību, kādus pasākumus jūs uh, piedāvājat, lai nepieļautu cilvēku izstumšanu un atstumšanu no tirgus un tirgus nedrīkstētu darboties tā, lai veicinātu šo izstumšanu. Un visbeidzot, kā mēs varam nodrošināt to, lai Eiropas pilsoņiem būtu pietiekama uh, vienlīdzīga pieeja Eiropas tirgumu un tiem labumiem, ko tas spēj dot. Jo Es domāju, ka mums varbūt cilvēki ir vairāk jāinformē un jāizglīto, lai viņi varētu izmantot tās priekšrocības, kuri, kuras patiesībā viņiem ir, bet par kurām viņi nezina. Paldies! Montīkungs tālāk. Kigold kungs, es atceros ļoti interesantās diskusijas, kas mums bija iepriekš. Jūsu klātbūtne pat tad, kad jūs klusējat, atgādina man to, ka es neesmu nereizes pieminējis klimata pārmaiņas un e, e enerģētikas jautājums. Un faktiski man visai auditorijai par to ir dziļi jāatvainojas, jo es e, klusējot, tomēr strādāju pie šī jautājuma jo šī te jaunā attieksma pret uh, nodokļu politiku noteikti ņems vērā šos aspektus. Kādus instrumentus varētu izmantot, lai mm, cīnītos ar nevienlīdzību sociālajos modeļos? Protams, man ziņojums nepiedāvā risinājums, tas faktiski ir tik tā, tikai tāds aicinājums atklāt debatas par šīm tēmām. Es esmu pārliecināts, ka nodokļu politikas e, loma, un šeit, es domāju, ir atsevišķi dalība valstis, mums ir tuvāko gadu laikā jāpārskata. 20 gadus mums ir bijusi tāda dominējoša ideoloģija, kuru es tā dēvēju, neskatoties pat uz to, ka es esmu tirgus vērtību piekritējis. Bet tā ir bijusi ideoloģija, kurā pamatā nodokļi bija slikti kā tādi, progresivitāte nodokļos bija slikta un plus vēl citas lietas. Un es atceros, ka 2004. gadā, tad, kad es vēl biju komisārs, bet jau tuvojas man termiņa beigas, es at, no, noraidīja Itālijas premjerministra piedāvājumu kļūt par viņu finanšu ministru, tādēļ, ka es nepiekrītu viņa e, galvenajiem mērķiem un proti uh, samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmes, jo tas nebija savietojams ar sociālo situāciju un budžeta situāciju Itā Itālijā tajā laikā. Tā kā es domāju, mums ir vajadzīgs tāds uh, svaigs skats uz attiecībām starp uh, individu, tirgu un valsti, un, protams, ka tas ir saistīts arī ar nodokļu dimensiju. De Jonga kungam vēlējos teikt, es ar interesi noklausījos jūsu eh, teikto par juridiski saistošu instrumentu, uh, Uh, kas attiecas uz sociālajām tiesībām un dažādiem līmeņiem. Man te nav tādas uh, atbildes tiešas uzreiz, taču mums ir vajadzīgs noteikti kaut kādas drošības pasākums uh, tirgū, kas attiecas uz vispārējais intereses pakalpojumiem. Tad, kad kā konkurences komisārs mēs ievies, es ieviešos principus gan es piecus gadus, es zinu, ka uh, mums vajadzēja, nu, ka mums noteikti vajag izvairīties no šādiem tādām dramatiskām situācijām, kad reizēm komisija vēlas iejaukties kaut kādos jautājumos, kas attiecas uz pasākumiem, kas jāveic kaut kādā pašvaldības peldbasēnā, tāpat laikā liela dalībvalsts ir eh, tādā spriedzes situācijā, dialogā ar komisiju, nu, vajadzētu izvairīties no šādām situācijām. Runājot par vispārējais intereses ekonomiskiem pakalpojumiem, pēc uh, Almarks sprieduma es uh, strādāju pie tiem priekšlikumiem, ko Krūskundze toreiz bija apkopojusi īpaši eh, pievēršot uzmanību proporcionalitātes jautājumam, kas faktiski sasaucas ar eh, Bastas kundzes eh, pirmo uh, punktu par maziem vidējiem uzņēmumiem, kā stiprināt šo Eiropas ekonomikas pamatkomponentu. Es domāju, ka ļoti svarīgs aspekts ir, um, svarīgākais uzdevums ir padarīt Eiropas kopējo tirgu draudzīgāku MVU Tātad vienkāršojot eh, iespējas strādāt. Un ir jādomā arī par to, kā pātrināt, piemēram, sūdzību izskatīšanu, ko iesniedz MVU un eh, viņu asociācijas, kad lielās eh, kompānijas vai valdības vienkārši šīs te vienotā tirgus principus pārkāpju un jūs tā kaut arī jautājat man par milzīgi svarīgām lietām, piemēram, man recepti pret nabadzību. Es domāju, ka mums būs vēl citas iespējas iedziļināties šajā jautājumā, bet es domāju, ka jūs to ļoti precīzi noformulējāt, kā tad pārliecināties par to, ka tirgus ekonomikas mm, pārmērīga izvēršanās nenov, nenovērt pie pārāk lielas nabadzības. Uh, noteiktos eh, sabiedrības slāņos. Mēs, protams, rūpējamies par labklājības veicināšanu, bet eh, tirgum draudzīgā veidā. Bet ir skaidrs, ka ja mēs sociālos jautājumus nerisināsim, nu tad, protams, ka varētu būt negatīvs seks. Un kā nodrošināt, lai pilsoņiem būtu pieeja kopējiem tirgum? Un te faktiski ir tikai viena atbilde Te faktiski Lamasūra ziņojums būtu pieminams, tur bija virkne e, priekšlikumu, par kuriem runā arī Francijas prezidents, bet, diemžēl, ieviešanā faktiski varētu teikt, ka 0% no šiem ieteikumiem ieviest, tā kā te mums ir eh, vieta, kur padarboties. Paldies! Nu, uh, Eh, nākamie runātāji nevarētu izteikties, ja es ļautu runāt vēl eh, citiem runātājiem. Tiem trim kolēģiem, kas neizteicās iepriekšējā diskusija kārtā, es apsolu eh, iespēju izteikties kā pirmajiem nākamajā diskusija kārtā. Visi trīs ir sociāldemokrātu kolēģi, bet sociāldemokrāti šeit bija tā visai adekvāti pārstāvēti. Man tas ir jāsaka godīgi, ja kolēģi runā pārāk ilgi Es atvainojos, uh, izsauciens no zāles, bet tu jau nepieteicies runāt, Klīns uh, kungs saka kādai kolēģei. Nē, esi sarakstā, nu man ļoti žēl. Mums vēl ir pietiekam daudz laika, jūs varēsiet jautājumus uzdot pēc tam nākamajā jautājuma kārtā, un es Monti kungam apsolīju, ka desmitos mēs beigsim šo diskusiju kārtu, tagad jau ir ceturksnis pār desmitiem. Nu, bet tu pēc tam varēsi izteikties. Saka, ka nesaucien no zāles, kas tulkiem nav no dzirdama. Mums nav laika vairāk uzdot jautājumus šajā kārtā. Nu, pēc tam tu varēsi varbūt īsi paut savu pozīciju. Alors, je m'excuse auprès du professeur Monti. Es atvainojos profesoram Monti, kurš nevarēs man atbildēt, bet es tikai gribēju viņu aicināt izmantot visu savu autoritāti un būt stingram uh, savos secinājumos. Tie, kas domā, ka iekšējais tirgus pats pa sevi novedīs pie sociālās harmonizācijas, tie kļūdās. Uh, es uh, atbalstu Montīkunga idejas un uh, izējas nostādnes par to, ka mēs esam pieļāvuši arī kļūdas un ka mēs esam centušies virzīties pārāk strauji uz priekšu. Bet ja mēs joprojām apgalvojam, ka konkurences politika ka pat neņemot vērā to, ka globalizācija ir būtiski mainījis nosacījumus, ka uh, šis uh, iekšējais tirgus uh, vislabāk apmierina pilsoņu intereses, tie kļūdās. Runājot par sociālo politiku, es piekrītu tam, ka tā ir jāpaliek dalību valstu līmenī, bet mēs tomēr nevaram nošķirt pilnīgi iekšējā tirgus attīstību, kas veidojas Eiropas līmenī un tā pašā laikā sociālo politiku, kur notiek konkurence starp darba ņēmējiem. Es aicinu iet tālāk un skaidri to pateikt, jo ja jūs to neteiksiet, protams, mums ir ļoti augstu jānovieto šī latiņa, jo pretējā gadījumā mēs neko nepanāksim. Es gribētu aicināt iet tālāk nodokļu harmonizācijas, sociālās harmonizācijas jomā. Mēs jau runājām par šiem uh, nodokļu jautājumiem, uh, mazāk tika runāts par sociāliem jautājumiem. Mēs nevaram paļauties tikai uz dalību valstu gudrību, jo viņi pārsvarā raugās uz uh, tuvākā termiņa mērķiem, mums ir jāroda risinājumi, instrumenti, lai harmonizētu varbūt ne visu, bet lai mēs integrētu sociālos kritērijus. Mums ir koordinācijas instrumenti bez sociālās komponentes. Žaktos Delors savā laikā veicin, vēlējās tos iekļaut šais instrumentos, tas netika izdarīts. Rī, Romas līgums, Māstriktas līgums un uh, Lisabonas līgums šī attīstība ir notikusi. Māstriktas līgumā ir iestrādāti visi uh, šie stabilitātes instrumenti, bet jautājums, kas tad ir tagad iestrādāts Lisabonas līgumā, un mēs gaidām Montī ziņojumā atbildi. Paldies, Monti kungs, saka Klins kungs, par, jūs, par to, ka jūs bijāt atnācis pie mums un dalījāties ar mums savās pārdomās. Paldies! Äh, Dārgie kolēģi, tagad būs mūsu diskusija pirmais panelis. Ir trīs izcili eksperti. Die Einführung in das Thema äh, Arbeitslosigkeit. Tagad runāsim par sociālu valsti un bezdarbu. Pirmais uzstāsies Sērs Tonijs Atkinsons. Viņš ir uh, Londonas ekonomikas skolas profesors, viņš ir strādājis ārkārtīgi daudz dažādos grēmijos, viņš arī ir ekonomiskās analīzes padomas loceklis, viņš arī konsultē Francijas premjerministru, citi. E, kolēģi, kas uzstāsies referenti, ir Alise Uedraogo, ILO, also... Viņi ir ļoti daudz strādājis Āfrikā, viņa pārstāv starptautisko darba organizāciju un arī ir uh, um, sārakstījis ļoti daudz uh, rakstu par tirgus ekonomiku, par um, bērnu darbu, par bezdarbu, un visbeidzot pie mums ir ieradies arī uh, nākamais referents Džeremijs Smits, viņš ir uh, Eiropas uh, pašvaldību un reģionu padomes ģenerālsekretārs kopš 2002. gada. Visi trīs referenti ir ļoti uh, lieli profesionāļi, eksperti savā jomā. Viņi ir arī publicējuši daudz uh, dažādu rakstu. Viņu dzīves un darba pieredze ir ļoti vērtīga un, protams, viņi jūs tagad iepazīstinās ar savām domām. Pirmajam vēlējos pie mums aicināt visus referentus. Atkinsona kungam ir 12 minūtes, jo viņš arī teiks ievadrunu, pārējiem ir 8 minūtes, un es lūkšu visus ievērot atvēlēto laiku, lai mēs pēc tam varētu arī uzdot jautājumus. Lūdzu. Thank you very much uh, Paldies par to, ka esat mani uzaicinājuši uzstāties. Tā kā Montīkungs runāja par monopoliem, man jāpaskaidro, ka es esmu saskaņā ar darbas kārtību profesors Oksfords, Kembridžas un Hārvards universitāte. Es patiesībā esmu tikai Oksfords universitātes proks, profesors, jo pretējā gadījumā varbūt man būtu pārāk daudz darbu. Mans izējas punkts Uh, mēs ļoti interesanti Monti kunga uzstāšanos uh, dzirdējām, un viņš minēja nodalījumu no vienas puses uh, veidojas vienotais tirgus, un otras puses ir nepieciešami sociālie nosacījumi, lai to panāktu. Un līdzīgas nodalījums ir konstatējums arī makroekonomikas līmenī un tas atspoguļojas gan sabiedriskās diskusijās, gan arī akadēmiskos pētījumos. Uh, tiek runāts par uh, samazinājumu IKP un uh, valdības ienākumiem un tas, kā šī krīze ietekmē mājasaimniecības, to ieņēmumus un nākotnes uh, izredzes. Pēdējās nedēļas laikā es piedalījos divās sanāksmēs. Vienu organizēja Zinātnes pētniecības eh, ģenerāla direktorāts un otru organizēja Startautiskais valdī, eh, valūtas fonds, atvainojos, par, par valsts parāda samazinājumu un uh, uh, tika apspriesti dažādi pasākumi, kā risināt fiskālos jautājumus un kā viss tas varētu ietekmēt konkrētu ģimeņu dzīves līmeni. Es ļoti priecājos, ka jūs esat organizējuši šo sanāksmi, ka jūs esat uzaicinājuši ekspertus uh, šeit es ļoti vienkāršotā veidā esmu ieskicējis dažus no tiem elementiem, kā makroekonomika izjūt recesijas ietekmi, un šo recesiju ir izraisījusi finanšu krīze. Mēs šeit redzam secīgus posmus. Pirmais posms varētu saukt par Lēmana ietekmi uz fondu tirgiem ir pieaudzis parādu līmenis finanšu institūcijām, tām draud krahs un valdībai ir jāsniedz tām palīdzību. Otrais posms - ietekm uz reālo ekonomiku. Pieaug bezdarbs, bet uh, ne tikai bezdarbs, bet arī uh, ir spiediens uz darba tirgu, algām un samazinās arī noguldījumu, noguldītāju ieņēmumi, ienākumi uh, fondu tirgu. Un, protams, ka sāk darboties arī stabilizējošie elementi. Tagad mēs esam trešajā posmā, bet jautājums ir tāds, kas tad sekos tālāk un šajā trešajā posmā mēs izjūtam ietekmi, kas sniedzas ārpus gan šā parlamenta, gan varbūt pat mūsu uh, dzīves ilguma. Šeit ir runa par valsts parādu, un to izjutīs gan uh, katrs indivīds, it īpaši tas uh, skars uh, jauniešus, kuri tikai ienāk darba tirgū. Tas viss ietekmēs viņu turpmāko profesionālo karjeru un uh, spēju gūt ienākumus. Tāpat ietekme būs jūtama arī kapitāla tirgos, gan arī tas skars uh, cilvēks, kas ir uh, krājuši uh, pensijām un uh, citiem mērķiem veidoši uzkrājumus. Tā tad ir vesels kopums uh, dažādu elementu. Uh, es gribētu pirmkārt uzsvērt to, ka paies vēl kāds laiks, pirms mēs uh, noskaidrosim, kāda īsti ir šī ietekme. Uh, vakar tika publicēti dati par apvienotās karalistes IKP rādītājiem pagājušā gada pēdējā ceturksnī bet mēs ļoti maz tomēr zinām, kas notiek mājasaimniecību līmenī. Pašreizējais nabadzības līmenis pēc Eurostat datiem par 2008. gadu patiesībā runā par ienākumiem 2007. gadā. Un 2010. gads 2010. gadā apkarojot nabadzību, mēs strādājam patiesībā ar 2007. gada datiem, un mums ir vajadzīgs uh, mehānisms, kas sniedz aktuālākus datus par iedzīvotāju dzīves līmeni. Uh, šeit uh, es uh, slaidā esmu norādījis divas lietas, kas mums būtu jādara. Mums ir iepriekš jāizvērtē, kāda varētu būt krīzes ietekme uz cilvēkiem, uz uh, mājasēmniecībām un arī no otras puses jāiepazīstas ar pagātnes pieredzi un tā jāanalizē. Tagad par to, ko mēs varētu sagaidīt apmēram pirms gada es ierosināju, un man prieks, ka man ir ieklausīsies gan komisija, gan citas institūcijas veikt uh, finanšu institūciju izturības pārbaudi uh, un uh, uzdot sev jautājumu, kā šīs institūcijas varēs uh, izturēt krīzes spiedienu. Uh, un to pašu attiecināt arī sociālām institūcijām. Un tiešām mēs konstatējam, ka ir mehānismi, kā atbalstīt cilvēkus, kas ir cietuši no recesijas, ir paredzēti bezdarbnieku pabalsti, uh, ir uh, slimības pabalsti, pensijas, sociālie atbalsti, ir atbalsti paredzēti arī tiem, kas ir zaudējuši visus savus ietaupījumus. Uh, tālāk uh, daudzās valstīs uh, pabalsti ir saistīti ar ieņēmumu līmeni, un ja samazinās algas, tad arī šie pabalstu apjomi samazinās. Tā tad ir dažādi iemesli uzskatīt, ka šī krīze nav līdzīga tai, kas tika piedzīvo 1000. 929. gadā, jo valstīs ir paredzēti diezgan automātiski atbalsta mehānismi grūtībās nonākušajiem. Bet uh, jautājums, protams, ir par to, kas reāli notiek, nevis uh, par to, kā teorētiski šim drošības tīklam būtu jādarbojas. Un, uh, Šeit eh, es gribētu minēt eh, interesantu pētījumu par sociālis, sociālo situāciju Eiropas Savienībā. Un, eh, ja mēs palūkojamies uz 2005. gada datiem un um, meklējam atbildu uz jautājumiem, kā, vai cilvēki tiešām saņem bezdarbnieka pabalstus uh, attiecībā uz tiem, kas ir bez darba. Uh, 4 līdz 6 mēnešus, tad diezgan liels procents uh, cilvēku nesaņem bezdarbnieku pabalstus. Šī proporcija ir diezgan zema Austrijā, bet diezgan augsta, piemēram, Baltijas valstī. Šeit ir konstatējamas ļoti lielas atšķirības starp dalību valstīm. Tas nozīmē, ka šī bezdarba apdrošināšanas sistēma nevienmēr nodrošina aizsardzību visiem, un situācija pasliktinās ilgstoši bezdarba gadījumā. Piemēram, eh, ir valstis, kur eh, šī bezdarba apdrošināšana beidz darboties, skarot miljonu cilvēku 2010. gada beigās Tātad šī situācija nav visai iedrošinoša attiecībā uz bezdarba apdrošināšanu. Jautājums par to, kas patiesībā notiek, paraugoties uz cilvēkiem, kam ir zem ienākumi un kam ir augsts ienākumu līmenis. Jautājums ir arī par to, kas notiek uh, ar augsto ienākumu segmentu. Arī šeit atšķirība ir ievērojama salīdzinot ar 1929. gadu. Ja mēs palūkojamies uz nesenajām recesijām, tad mēs konstatējam, ka saskaņā ar SAO datiem visos recesijas periodos konstatēja, ka 1% augsto ienākumu segmentā, ka šajā ienāku ieņēmumu segmentā ieņēmumu līmenis pieauga. Un uh, ir patiesībā tas pierāda to, ka mums ir jālūkojas ne tikai uz nabadzīgajiem, bet arī uz tā saucamajiem bagātajiem. Un uh, prezidenta Obamas uh, ievērojumā atbalsta pakete uh, rāda to, ka uh, šis atbalsts ir uh, ne tikai vērsts uz ekonomikas stimulēšanu, bet arī snieg, sniegts atbalsts uh, cīņai pret nabadzību. Un var teikt, ka tas ir svarīgākais uh, pasākums šai jomā, kas veikts kopš otrā pasaules kara beigām, ir paaugstināt pa pagarināts uh, periods, kurā tiek maksāts bezdarnieku pabalsts ASV. Un uh, tiek maksāti bezdarnieku pabalsti uh, līdz pat 78 nedēļām, bet Eiropas valstīs daudzos gadījumos šie pabalsti tiek maksāti ne vairāk kā 26 nedēļas. Uh, es uh, šeit arī apkopoju uh, secinājums. Mums ir jārosina sabiedrības debates, mums ir nepieciešama arī labāka monitoringa sistēma, lai konstatētu, kas patiesībā notiek, kāds ir patiesais dzīves līmenis. Un mums ir jādomā ne tikai par īstermiņa pasākumiem, kā bezdarba pieauguma, bet arī jādomā par ilgtermiņa ietekmi. Un eh, jānorāda, ka arī tas, kas notiek, nav nenovēršams, ka daudz kas ir mūsu pašu rokās, gan dalību valstu līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī. Paldies, saka priekšsēdētājs par uh, šo ievadu uzrunu. Tagad vārds Kedo Rago kundzei. Monsieur le Président de la Commission, euh, euh finanšu ekonomikas krīzes komitejas priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Es vispirms vēlētos jūs pateikties par to, ka jūs esat uzaicinājuši starptautisko darba biroju piedalīties šais debatēs. Es gribētu pievērsties trim punktiem. Pirmkārt, to, kā krīze ietekmē reālo situāciju. Otrakārt, es gribētu īsumā runāt par galvenajiem pasākumiem, kas ir veikts valstīs, lai cīnītos pret krīzi. Uh, Un eh, treškārt es gribētu īsumā paraudzīties nākotnē, runājot eh, īpaši par partneru attiecībām ar Eiropas Savienību. Pirmkārt, es gribētu teikt vienu lietu, kas ir ļoti svarīga un ko mēs bieži vien aizmirstam runājot par nodarbinātības krīzi. Mēs runājam parasti tikai par bezdarbu, bet nodarbinātība ir tikai viena dimensija, bet ir vēl citas dimensijas, tādas kā sociālā aizsardzība, pamat tiesības uz darbu un arī sociālais dialogs. Un kad kāds no šiem elementiem netiek, ir, netiek ņemts vērā, mēs uh, nonākam krīzē. Ja mēs runājam par nodarbinātības krīzi, mums ir jāpaturprātā arī šie citi uh, aspekti, jo šie elementi ir savstarpēji un nešķirami saistīti, un tas ir tā saskaņā ar mūsu organizācijas dalību valstu pieņemto deklarāciju 2008. gadā, vēlreiz apstiprinot un uzsvarot mūsu uh, organizācijas pamatvērtības un mērķus. Uh, Davosas organizācija ir publiskojusi jaunākos datus, un tie ir satraucoši. Jums šeit zālē ir pieejams šis ziņojums, kas iezīmē galvenās tendences globālā mērogā. Es tikai minēšu dažus piemērus, lai uh, ilustrētu to, cik eh, situācija ir nopietna. Pašreiz pasaulē ir 212 miljonu bezdarbnieku, jeb par 34 miljoniem vairāk nekā 2008. gadā. Runājot par Eiropas Savienību, mēs domājām, ka 2010. gadā bezdarbnieku skaits pieaugs par 3 miljoniem. Ko mēs varam secināt no šiem skaitļiem? Uh, aiz šiem skaitļiem stāv reāli cilvēki, sievietes, vīrieši, bērni, kuri arvien vairāk grimst nabadzībā, viņiem nav iespējams uh, piedalīties uh, vērtību radīšanā, viņi ir mm, nostumti malā un marginalizēti. Mums ir jāpatur prātā tas, ka pat ja šobrīd mēs lasām presē, ka mēs jau izējām no krīzes, ka reces recesija ir pārvarēta, mēs nedrīkstam aizmirst pagātnes mācības, jo ir liela nobīde starp krīzes pārvarēšanu un jaunu darba vietu radīšanu. Prognozes ir tādas šobrīd attiecībā uz nodarbinātību, ka uh, līmenis, kas bija pirms krīzes, tiks sasniegts ne ātrāk kā 2013. gadā, un to mēs nedrīkstam aizmirst. No pieredzes mums ir arī zināms, ka eh, ja darbojas spēcīgas sociālās aizsardzības sistēmas, ir iespējams efektīvi cīnīties pret nabadzību. Šeit es gribētu minēt Brazīlijā darbojošos programmu, kas ir palīdzējusi 12 uh, miljoniem ģimeņu, ja 50 miljoniem personu izkļūt no nabadzības. Ļoti svarīgs ir sociālais dialogs, kas palīdz darba ņēmējiem un darba devējiem uh, Uh, pieņemt kopīgus lēmumus un virzīties uz priekšu ar sociālā dialoga starpniecību. Vēl viens punkts, ko es gribētu minēt, ir tāds, ka ir jāmaina domāšanas veids un ir jāmeklē jauna pieeja uh, problēmu risināšanai. Ir jāliek akcents uz reālo ekonomiku, uz uh, darba ņēmējiem. Ir nepieciešams reformēt finanšu arhitektūru pasaules mērogā, un šobrīd šie ir ļoti aktuāli jautājumi. Tāpat ir ļoti svarīgi norādīt, ka ir nepieciešama pasākumu koordinācija starp dažādām pusēm ir jāstrādā kopīgiem spēkiem un jāmeklē kopīgas adekvātas atbildes uz šiem jautājumiem. Ir nepieciešami globāli risinājumi, jo arī krīze ir globāla. Ļoti svarīgs elements ir partnerība. Es uh, šeit īsāk nepakavēšos pie G20 procesa. Uh, kas ir devis svarīgus uh, uh, risinājumus uh, krīzei pasaules līmenī. Šī krīze ir uh, daudz dimensionāla un neviena institūcija viena pati nav spējīga ar to tikt galā. Startautiskā darba organizācija bija pirmā organizācija, kas deva skaidru atbildi, kas skaidri reaģēja uz šo krīzi, apstiprinot pasākumu kopumu. Šeit ir runa par politiskiem pasākumiem, kas ļautu valstīm, kuras vēlas tos ieviest, lai ātrāk pārvarētu krīzi šis pasākumu kopums ir elastīgs un balstas jau uz tādiem pasākumiem, kas ir pārbaudīti praksē virknē valstu un kas ir pierādījuši savu efektivitāti krīzes apstākļos. Un tādēļ starptautiskais darba birojs uzskata, ka pateicoties sociālo pasākumu kopumam G20 valstīs ir bijis iespējams saglabāt 11 miljonu darba vietu vietu. Tagad ir uh, jāpievēršas izaugsmei un jāvā, jāveic uh, divējādi pasākumi. Ir uh, jāveic stimulēšanas pasākumi, ir jāiesaista darba devēju un darba ņēmēju organizācijas un jāpieņ, jāīsteno uh, Uh, globālais nodarbinātības pakts, ko ir atbalstījis arī G20 un visas ANO dalību valstis. Tas ir globāls izaicinājums, bet arī individuāls izaicinājums, jo tas skar katru valsti, katru valdību, uzņēmumu un katru darbinieku. Šeit es uh, gribētu arī norādīt to, ka uzņēmumiem arvien vairāk ir jāuzņemas atbildība sabiedrības priekšā, ir jāveido sociālais dialogs, uh, jo tad, kad uzņēmumi un darba ņēmēji kopīgi pieņem lēmumus, tie ir daudz būtiskāki. Tomēr pastāv arī zināmas briesmas, draudi. Tas, ka mēs uzskatām šobrīd, ka krīze jau ir pārvarēta, mēs atsakāmies no visiem tiem pasākumiem, kas uh, ir uh, veikti, lai atbalstītu visnabadzīgākās personas. Un arī mēs aizmirstam tās valstis, kam nav pietiekami līdzekļi, lai pašas tās varētu izkļūt no krīzes bez ārējas palīdzības. Es gribētu nobeigumā norādīt, ka mums ir ļoti izcila sadarbība ar Eiropas Savienību, jo Eiropas Savienība balstās uz uh, starptautiskām vērtībām, uz principiem, kas ir uh, kopīgi mūsu organizācijai. Es nepakavēšos pie mūsu tehniskās sadarbības, bet es vēlētos norādīt, ka mums ir izdevies izvairīties no katastrofas, bet uh, viss vēl nav sasniegts. Un mums visiem kopīgiem spēkiem ir jācīnās pret krīzes sekām. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, ka ļāvāt man uh, īsi pievērsties uh, pašvaldībām. Es darbojos pašvaldību padomē un uh, te sadarbojos dažādas nacionālās asociācijas no dažādām valstīm. Es jums vēlējos pateikt, ka vietējās un reģionās iestādes ir sāstaistītas, ņemot vērā finanšu resursus un, protams, arī autoni, autonomijas principus. Kopīgi tā uz to visu paraugoties, paraugoties kopā, no nu, šīs iestādes spēlē ļoti, lielas, lo, ļoti lielu lomu, lai varētu cīnīties pret bezdarbu, sociālo atstumtību un citām negatīvām iezīmēm tiek iztērēti 10 līdz 25% no IKP eh, vairumā Eiropas Savienības valstu. Es domāju, tas jums sniedza tādu iespaidu par šo iestāžu darbības mērogu. Tagad tiek eh, tērēta arī liela daļa kapitāla investīcija, ņemot vērā dažādas eh, ekonomisko stimulu programmas, ekonomikas veicināšanu, zaļu investīciju piesaist, jo tas ir, protams, ārkārtīgi būtiski. Uh, vietējās un reģionālās iestādes, tāpat kā pašvaldības, ir ļoti smagi cietušas ekonomiskās krīzes rezultātā. Protams, tas uh, uzliek uz šo iestāžu pleciem milzīgu spiedienu, tām ir kaut kas jādara, jācīnās pret krīzi un jādara tas, ka tas ir vissvarīgāk. Protams, ir arī uh, šaubas, ņemot vērā to, kas notiks nākotnē. Novembrī tika publicēti pētījuma rezultāti, aptaujas rezultāti, uh, jūs varat arī ar tiem iepazīties. Uh, varbūt tikai daži pareizie akcenti. Gada laikā eh, apmēram 70% gadījumu situācija ir paslikta. Cilvēki 70% uzskatīja, ka situācija pasliktināsies, un mazāk par 10% varbūt kāds Skandināvijas iedzīvotāji uzskatīja, ka situācija uzlabosies. Apmēram puse teica, ka ka šķiet budžets pazemināsies 2010. gadā 20% no aptaujātajiem uzskatīja, ka budžets tiks iesaldēts ņemot vērā inflācijas rādītājus. Divas trešdaļas no aptaujātājiem teica, ka, protams, ir samazinājušies viņu ienākumi, viņu resursi, un daudz uzskatīja, ka samazinās arī valdības izdevumi. Mēs, protams, zinām, ka e, valstīs izdevumu spiediens pieaug. E, lai to pateiktu ļoti lakoniski. Vācu pilsoņu iniciatīvas prezidents teica, viņš ir kristīgais demokrāts, viņš teica, ka ienākumu nodokļos samazinājās par 10% un tīrzniecības nodokļu ienākums samazinājās par 20%. Protams, situācija atšķirs uh, reģionos. Piemēram, Frankfurtē šis pazeminājums bija par 40% un piešķirot finanses nākamajos gados, protams, arī uh, šis pazeminājums būs ļoti spēcīgi jūtams. Protams, ir mainījusies arī situācija runājot par ienākumiem. Vairākas iestādes ir uzlikušas arī nodokļu samazinājums. Sociālās aizsardzības mehānismiem piešķirtie līdzekļi tieši pretēji pieaug, lai varētu labāk cīnīties pret ekonomiskās krīzes ietekmu uz cilvēku sadzīvi. Uh, Tas ir piemērs, tas ir tāds piemērs, kas varētu būt raksturīgs visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Protams, situācija visur nav identiska, bet ir novērojams līdzības. Ņemot vērā valstu deficītus un budžeta deficītus, tas smagi atsaucas arī IKP un, protams, tas samazinās arī pilsoņu ienākums protams, eh, tagad valdībām eh, agrā, vairāk nekā jau kad ir jādomā par to, kā palīdzēt pilsoņiem, kā palīdzēt mm, bezdarbniekiem, un tas, protams, palielina milzīgo spiedienu. Ko mēs vēlētos eh, pastāstīt šajā komitejā? Uh, vietējās un reģionālās iestādes Eiropas Savienības līmenī nav tik elastīgas, mums ir mazāk manevrēšanas iespēja salīdzinājumā ar nacionālajām valdībām, un ļoti bieži iestādes nevar aizņemties naudu, lai varētu izlīdzināt budžeta parādus. Līdz ar to mēs esam zināmā mērā ierobežot, vairāk ierobežot nekā dalību valstu valdības. Mūsu cerība ir tāda, ka jūsu komiteja norādīs, cik sma smaga un būtiska loma ir jāspēlē mūsu iestādēm, lai palīdzētu cilvēkiem, kam tagad klājas visgrūtāk, tiem, kas ir bezdarbnieki un sociāli izstumti. Mēs vēlamies garantēt to, lai mūsu vietējās un reģionālās iestādes netiktu diskriminētas, runājot arī par aizdevumiem, lai varētu sekt budžeta deficītus. Daudziem ierēģiem eh, šķiet, ka ir vieglāk eh, veikt eh, samazinājumus šādos decentralizētos uzņēmumos, bet nevienmēr tā ir taisnība. Mēs esam nobažījušies ka tagad decentralizācijas procesa laikā, kad mēs runājam arī par dažādiem finanšu un ekonomikas institūcijām, pastāv risks, ka Eh, notiks vēl lielāka decentralizācija, un tagad pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē ir Lisabonas līgums, un tas ir līgums, kas eh, piešķir lielākas eh, pilnvaras arī vietējām un reģionālajām iestādēm, ņemot vērā arī subsidiaritātes principu ievērošanu. Mēs domājam, ka ilgāk termiņā noteikti nevajadzētu mēģināt padarīt par nebijušu demokrātiskās decentralizācijas procesu vietējām un reģionālajām iestādēm ir nepieciešama elastība, lai ātri reaģētu, lai ātri reaģētu uz radošo situāciju, un, protams, situācija nemainīsies ļoti drastiski nākamo gadu laikā. Uh, Mums ir jāpadomā, kā darboties efektīvāk, jāpadomā par jaunām metodēm, kā piedāvāt pilsoņiem pakalpojumus, un, protams, mēs vēlētos arī Eiropas Savienības atbalstu justu. Mario Monti komentāri bija ļoti pareizi, tad, kad viņš runāja par eh, vispārējais intereses pakalpojumiem vietējā un reģionālā līmenī, Eiropas komisija un dažreiz arī Eiropas kopienu tiesa Īstenībā Eiropas kopiena tiesa savu darbību ir pēdējā laikā uzlabojusi, bet viņi bieži vien ir izveidojuši tādas perversas pieejas, runājot par eh, vienotā tirgus likumdošanu attiecībā arī uz vispārējas intereses pakalpojumiem, vispārējas nozīmes pakalpojumiem pasākumiem, kas ir jāsniedz vietējām un reģionālajām iestādēm. Protams, daudzas iestādes eh, tagad eh, vēlas darboties taupīgāk un uh, Protams, mēs nevēlamies, lai šīs iestādes kaut kādā veidā konkurētu arī ārējā tirgu savā starpā. Tādēļ vajadzētu padomāt par labāku likumdošanu, par likumdošanas racionalizēšanu. To minēja Mario Montīkungs, bet diemžēl nevienmēr Eiropas komisija piedāvā uh, pareizos lēmumus, un šis piemērs par baseinu, tas nemaz nebija tāds izrauts no konteksta, un ir jādomā par likumdošanas uzlabošanu. Mums ir jādomā, kā saglabāt nepieciešamo autonomiju, kā ļaut atļaut, kā pieļaut tādu vairāku līmeņu pārvaldību, jo, protams, tas nāks par labu pilnīgi visām iesaistījām pusēm. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs, un tagad došu kolēģiem vārdu, lai viņi varētu uzdot jautājumus. Četri kolēģi ir pieteikušies, pirmais uzstāsies Tomas Mans, un pēc tam Otmārs Karas pēc viņu, viņu pārstāv tautas partijas grupu. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Mauna kungs. Man ir jautājums Kvedraugo kundzei no Startautiskās darba organizācijas. Jūs ļoti pareizi norādījat uz to, ka krīze vēl nav beigusies. Uh, Protams, nav veikts pietiekam daudz darba, daudz vairāk cilvēku tagad piedzīvo nabadzību, un mums vajadzētu to atminēties, kas notiek Vācijā, manā valstī. Valsts ar pasākumu palīdzību mēģina cilvēkiem dot iespējas iesaistīties darbā kaut vai uz īsu laiku, lai tie, kas joprojām ir saglabājuši savus darba vietas, varētu turpināt strādāt arī tagad, lai viņi nezaudētu savas kvalifikācijas un lai nerastos Eh, specializēta darba spēka trūkums. Es atzinīgi vērtēju vispasaules darba paktu, tad, kad bija krīze, bija gan vietējie, gan reģionālie orgāni, bija dažādas asociācijas, kas palīdzēja darba ņēmējiem un mēģināja izprast arī darba devēju situāciju. Eh, vēlējos uzdot jautājumu. Ir pieņemts Lisabonas līgums, eh, tagad Eiropas parlamenta pilnvars ir spēcīgākas. Tomēr trīs eh, valstis eh, - apvienotā karaliste, Polija un Čehija eh, ne, nav pilnībā pārņēmušas pamatiesību hartas noteikumus. Vai tā ir nacionāla, reģionāla problēma, vai tā ir starptautiska problēma, ko vajadzētu aplūkot arī starptautiskās darba organizācijas ietvaros? Paldies. Paldies. Tagad uh, Otmārs lūdzu. Priekšsēdētāji kungs paldies uh, referentiem par veikto analīzi, par situācijas izvērtējumu. Uh, bet mūsu komitejā mēs sastopamies ar konkrētām problēmām. Mēs nevēlamies vienkārši veikt situācijas analīzi, to aprakstīt. Nē, mēs vēlamies darbina, darboties, mēs vēlamies darboties politiskā aspektā. Bieži vien, klausoties šos referātus, mēs atduramies pie, pret savu iespēju robežām. Uh, Daudzi runā par sociālajām sistēmām, un sociālās sistēmas ir dalība valstu kompetence. Ir pieņemts Lisabons līgums, tas ir stājies spēkā, un tieši runājot par sociālajām pamattiesībām un sociālo tirgus ekonomiku, kā arī nodarbinātību un konkurētspējas instrumentu, konkurētspēja kā instrumentu, nevis pašmērķi, visi, eh, visi šie noteikumi joprojām nav īstenoti, ņemot vērā Lisabonas līgumu. Kādas ir jūsu konkrētās prasības, kuro, kurās jomās ir nepieciešams vairāk eiropeiskās dimensijas, nevis uh, vienkārši tādu gudru padomu dalību valstīm vai bieži vien uzspiestu padomu dalību valstīm, lai varētu izvairīties no turpmākām problēmām. Jūsu pieredze ko tā mums saka, varbūt ir nepieciešams uh, eiropeizēt vairākas uh, dalību valstu kompetences, lai situāciju uzlabotu. Vai jūs tagad uzdosiet jautājumu? Nē, šķiet tiks dots vārds ekspertam atbildēji. Vai jūs vēlētos sākt ar atbildi, Kveda Rugu kundze? Uj, um, šodrīd... jā, jā, es vispirms vēlētos izteikties par pamatiesību hartu. Protams, ir ļoti svarīga šī harta. Šī harta uh, arī balstās uz uh, starptautiskajām darba normām, ko ir ratificējušas dalību valstis. Ir uh, mehānismi attiecībā uz starptautisko uh, darba normu īstenošanu un gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir tiesības vērsties mūsu organizācijas institūcijās uh, attiecībā uz pārstāvjiem pārkāpumiem, kas ir konstatēti. Protams, uh, diemžēl mūsu organizācija nevar uh, noteikt sankcijas attiecīgām valstīm, bet mums ir morāla autoritāte un to izmantojot, mēs varam uh, risināt virkni problēmu veiksmīgi. Paldies. Thank you. Yes, I, I tried to say. Paldies. The policy frame. Es uh, domāju, šeit ir jārunā arī par politikas ietvaru jo, piemēram, attiecībā uz vietējām un reģionālajām iestādēm um, attiecas ļoti konkrēti noteikumi, kas ir mūsu kompetencija un kas ir Eiropas kompetencija. Ko mēs vēlamies? Es domāju, uh, Eiropas parlaments, vairāk Eiropas parlamenta, īstenībā vairāk sasaukumi uh, ir teikuši, ka ir nepieciešams eh, labāk koordinēt, centralizēt visu vietēju iestāžu darbu, lai tās kaut kādā veidā nekonkurētu savā starpā, bet tieši otrādi labāk sadarbotos un papildinātu centienus. Uh, Protams, eh, bieži vien komisija nav ņēmusi vērā mūsu vēlmes. Protams, es domāju, arī ar valsts atbalstu sniegšanu ir iespējams labāk palīdzēt vietējiem un reģionālajiem iestādēm. Ir eh, vispārējais intereses pakalpojumi, tie ir atrunāti arī Lisabonas līgumā, un ko mēs vēlamies sasniegt, ir nepieciešams precizēt esošo sadarbības ietvaru, un, protams, ir jābūt arī valsts atbalstam, Eiropas atbalstam, lai varētu uh, virzīt uz priekšu uh, demokrātisku decentralizāciju Eiropā, lai nenotiktu recentralizācija, jo tas nozīmē papildus risku. Vai uh, sērs uh, Tonijs Atkins vēlētos atbildēt uz jautājumiem tagad vai vēlāk? Paldies, saka priekšsēdētājs. Turpinām. Tagad dosim vārdu jautājumu uzdevējiem. Grēnskundze un pēc tam Pervanš Beres lūdzu. Uh. Paldies. Es vēlējos uzdot jautājumu profesoram Atkinsonam. Jūs teicāt, ka mūsu rīcībā ir informācija par IKP, par bezdarba rādītājiem, bet varbūt mēs mazāk zinām par to, kā krīze ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi, kāda ir tiešā sociālā ietekme. Uh, Ņemot vērā to, kas notiek mūsu acu priekšā, mēs redzam, ka aizvien vairāk palielinās plaisas starp dažādām sabiedrības grupām, slāņiem, šī plaisa kļūst aizvien platāka. Uh, Eh, ir sociālā izstumtība, 20-30% no jauniešiem ir kļuvuši par bezdarbniekiem, un tas, protams, ietekmē ikdienas dzīvi ļoti smagi. Profesors prezentācijas beigās teica, ka mums ir nepieciešami politiskie instrumenti, kas varētu ļaut situāciju uzlabot, un ir daži rādītāji, kas mums ļauj saprast, ka ekonomika zināmās jomās, zināmos slauņos uzlabojas, bet es vēlējos uzklausīt vairākus padomus vai priekšlikumus, kas varētu ļaut uh, uzlabot situāciju situāciju. Paldies! Merci, je crois que, um... Paldies, saka Berešs kundze. Es domāju, ka jau mans kolēģis uzdeva tieši tos, to jautājumu, kas jau, ko es gribēju uzdot par uh, to, kas konkrēti mums jādara sociālās politikas jomā. Jūs norādījāt, Atkinson kungs, par šo uh, šķirtni starp tādiem geto ekonomiskā jomā no vienas puses finanses, no otras puses sociālie jautājumi. Jautājums, kā mēs varam kopīgi strādāt, kas mums jādara, lai tas, ka banku pēļņa atkal ir pieaugus, dot arī kādu sociālu labumu. Um these, these are indeed very central questions. Jā, un tie tādi ļoti būtiski jautājumi. Vispirms centīšos atbildēt uz jautājumu. Es, to, es faktiski gribētu pieminēt kādu anekdoti. Es eh, te aprakstīju Obamas eh, glābšanas paketi. Un kādā seminārā uh, Es dzirdēju, ka kāds uh, students strādāja pie šī jautājuma un faktiski viņš izveidoja tādu iepirkšanās sarakstu, ko viņš gribētu. Un uh, būtībā šeit arī uh, tāds arī šis saraksts tika izsūtīts un beig beigās tieši tāds arī realizēts. Un tāpēc nav nekādu cerību par to, ka tas tieši tā arī tiks izpildīts. Un tad es tādā pašā veidā apmēram centīšos atbildēt šo jautājumu. Tas ir pārambiciozs plāns. Eh, es, varbūt tas ir nedaudz tehniski, bet, piemēram, bezdarba pabalsta eh, saņemšanas perioda pagarināšana ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Un eh, tiešām būtu jāpagarina šis periods tiem cilvēkiem, kuriem šis periods pašreizajā situācijā sāk beigties. Uh, Un tas ir cieši saistīts arī ar uh, makroekonomikas situāciju un krīzes dziļumu. Bet uh, runājot par ietekmi uz jauniešiem, tas nedaudz saskana ar citu jautājumu. Jautājumu par to, vai Eiropas Savienība nopietni domā par garantētu ienākumu, minimālo ienākumu bērniem. Tas ir kaut kas tāds, kas noteikti kalpos kā investīcija mūsu nākotnē. Un es domāju, ka uh, tiešām to vajadzētu nodrošināt visneaizsargātākajām grupām, vientuļiem vecākiem un tā tālāk. Es neesmu īsti eksperts eh, Eiropas likumdošanā, bet eh, ja mēs prasītu no dalību valstīm, lai tās nodrošina šo sociālo minimālo ienākumu līmeni ar tādiem līdzekļiem, protams, ko dalību valsts var atļauties, uh, Nu, protams, ka uh, Eiropai nav jādiktē kādā formā tas notiek, jo tās formas var būt atšķirīgas um, dažādās dalību valstīs, taču sistēmai ir jābūt tādai, kas nodrošina kaut kādu minimālo ienākumu līmeni katram bērnam, un tas noteikti eh, būtu, tā būtu noteikti materiāla palīdzība ģimenēm un arī signāls par Eiropas vēlmi attīstīt eh, savu sociālo dimensiju krīzes laikā. Tālāk runājot par finanšu sektoru un bankām. Es arī neesmu eksperts par bankām. Actually, uh, a, a deep, a Bet, nu, varbūt ir tāds eh, svarīgāks jautājums, kā mēs nosakam, eh, teiksim, dažādus uh, premiālos atalgojumus kaut kādās noteiktās jomās. Man liekas, ka mēs te esam zaudējuši sasaisti uh, un kaut kādu proporcionalitātes izjūtu par to, uh, ko cilvēks patiesībā dara un cik viņam par to tiek samaksāts. Un es domāju, ka uh, anglosakšu zemēs, man liekas, tas ir īpaši izteikts. Uh, jo cilvēki, kas strādā dažādās profesijās, cilvēki, cilvēki kas ir pasniedzēji universitātēs daudzās valstīs un tā tālāk, šeit ir ārkārtīgi milzīgas atšķirības starp, teiksim, ierīnas pasniedzēju un universitātes rektoru, piemēram, un tā tālāk. Un es atbalstu to, ko saka Montīkungs, ir jābūt progresīvai nodokļu aplikšanai. Es domāju, ieņēmumu nodoklis jāpliek ar uh, progresīvu nodokli. Uh, Tagad došu vārdu liberāļu grupas pārstāvjiem, bet sākumā vēlējos pateikt, ka mums ir jādomā par uh, minimāliem ienākumiem un arī par minimālo bērnu pabalstu. Manā valstī, Vācijā, bieži vien ir debates vai, piemēram, bērnu pabalsta paaugstināšana tiešām. Uh, nāks par labu bērniem, vai to nenodzers eh, tās alkoholiķis, un, protams, ja šie bērnu pabalsti nāktu par labu bērniem, vienmēr nonāktu pie tā, kam tā ir visvairāk vajadzīga, nu jā, tad jau viss būtu ideāli. Eh, kādēļ mums ir uh, tik grūti uh, piedāvāt eh, tādus paraugu prakses piemērus un kādēļ, eh, kas tāds, kas citās valstīs ir izdevies ļoti labi, citās valstīs tieši neveiks. Mums ir ļoti grūti šīs paraugu prakses iedzīvināt pašmājās. Nu, kādēļ mums ir tik grūti pavirzīties uz priekšu? Paldies! Jā, nu interesanti jautājumi. Nu, vispirms runājot par to, kas tad gūs labumu. Par to bieži runā. Es domāju, ka ir veikt pētījumi šajā jomā par to, eh, kā, piemēram, mainās eh, patēriņu modeļi ģimenē, ja tiek uh, palielināti minimāli ienākumi ģimenē. Nu, izrādās, ka nemaz tik daudz naudas uh, džina pirkšanai netiek papildus tērēts, ja palielinās šie ienākumi. Vismaz apvienotajā karalistē uh, pabalsts tiek izmaksāts mātei, nevis tēvam, un tas arī varbūt nedaudz palīdz pasargāt no tā, ka nauda aiziet neceļus. Bet, eh, lai būtu godīgs un taisnīgs, eh, viena, viens no, teiksim, rezultātiem Lisabonas eh, darbkārtību pieņemot, tas ir jautājums par atklāto koordinācijas metodi. Uh, un par savstarpējo bagātināšanos apmainoties pieredzē arī sociālās aizsardzības jomā. Un var redzēt, ka valsts mācās, tiešām mācās viena no otras. Es domāju, ka šī sistēma ir jātīst nedaudz sistemātiskāk, jo ir valstis, kuras diezgan veiksmīgi dara eh, šo darbu. Uh, un tās ir samazinājušas savu nabadzības līmeni, un ir valsts, kurās nekas nav noticis, un tāpēc ir vērtīgi pastīties, ko tad labu ir izdarījuši tās valsts, kurās nabadzības līmenis ir samazinājies. Jā, pavisam īsi vēl par šo punktu. Un tas, tā varbūt ir atbild Karas kungam. Lai saglabātu šo iespēju mainīties, dalīties pieredzē. Uh, Un Lisbonas darba kārtības ietvaros eh, pašvaldībām būtu jāspēlē nozīmīgāka loma. Tas it kā bija paredzēts, bet pašvaldības to neīpaši labi izmantoja. Un tālāk runājot par Eiropas Savienības budžetu nākotnē. Es nezinu, to var saukt par struktūru fondiem vai kādiem citiem fondiem, bet var izveidot varbūt īpašu instrumentu, īpašu fondu, kas ļautu šo pieredzes apmaiņu attīstīt starp pašvaldībām, pašvaldību līmenim. Ir vēl divi kolēģi pieteikušies runāt, Elīze Ferēra un Kalfikungs, bet pēc tam vairs nevienam vārdu nedošu. Brigāda. Ah, here we go. Um, uh, uh, please indicate whom you would, li who you would like yeah, to I will. answer. Yeah, I will. Uh, Eu tinha duas questões, uma para o professor Atkinson e outra para a senhora. Man ir divi jautājumi Atkinson kungam un Audrego kundzei. Jūs eh, minējāt ļoti svarīgas lietas, bet es gribētu tā īsti izprast, kāds tad ir jūsu viedoklis par sekošu punktu. Eiropas valstis atrodas ļoti atšķirīgā situācijā. Katrā valstī situācijas ir ļoti atšķirīgas, runājot, piemēram, par uh, E, šo valstu kapacitāti veidot dažādus atbalsta pasākumus, lai mēs varētu nonākt pēc krīzes periodā. Īpaši tas attiec uz sociālo komponenti. Vai jūsuprāt nevajadzētu, e, vai jums nešķiet, ka mēs vēl vairāk padziļinām šo plaisu, ja mēs neharmonizējam sociālos aspektus? Un tālāk, Oderāgo kundze, paldies par jūsu uzstāšanos. Uh, pamatiesību harta faktiski ir tāds morāls jautājums, bet šajā brīdī ir pienācis laiks, lai mēs tiešāk sasaistītu e, ILO principus un brīvo tirzniecību, kurus ILO proklamē un Konkurence, protams, ir laba lieta, bet no otras puses tā samazina darba, eh, tā pasliktina darba apstākļus. Kā jūs skatāties uz šādu saistību? Much, uh, uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos uzdot pāris jautājumus Atkins Sona kungam vispirms. Runājot par fiskālo konsolidāciju un pirms krīzes politiku. Kā jums šķiet, vai ir jābūt arī kaut kādiem sociāliem kritērijiem, kaut kādiem atskaites punktiem, eh, tad, kad mēs runājam par sociālo krīzi un kopēju fiskālās politikas veidošanu? Tālāk ekonomiskā taktika, kādai tai būtu jābūt pēc krīzes periodā, eh, vai tā būs ekonomikas atvesaļošanās tādā formā, kā tas bija pirms krīzes, vai mēs veidosim jauna veida ekonomiku, vai līdz 2020. gadam mēs eh, pāriesim uz tehnoloģijās balstītu ekonomiku ar augstām tehnoloģijām, informāciju tehnoloģiju un tā tālāk. Un runāt par citām politikām, vai jūs prāt Eiropas Savienībai būtu jārisina uh, šie jautājumi, teiksim, runājot par nodarbinātības politiku, iet tālāk par tikai fiskālo instrumentu apspriešanu, varbūt runājot par to, kāda veida un kādas kvalitātes nodarbinātība mums ir. Paldies, tie, protams, atkal ir ļoti svarīgi jautājumi un interesanti jautājumi. Par dažādām dalībvalstīm runājot un atšķirībām. Jā, nu, faktiski tas jau ir daudz Eiropas eh, jautājumu pamatā. Tad, kad es runāju par minimālajiem ienākumiem bērniem, tas, protams, ir cieši saistīts ar e, dzīves līmeni attiecīgajā valstī. Bet, e, protams, ka te ir arī jādomā par to, kā pārdalīt līdzekļus Eiropas Savienības ietvaros. E, un kāda ir saistība starp eh, sociālajiem fondiem no vienas puses un reģionālajiem, ko, eh, reģionālu fondu, kohēzijas fondu, kāda ir šī sasaiste. Un tad eh, runājot par kohēzijas fondiem un kā tos vislabāk izmantot, ieviešot sociālos kritērijus. Es domāju, ka tieši tā ir tā uh, joma uh, vai tas virziens, kurā mums vajadzētu iet tālāk. Jūs pirmais jautājums šķiet bija tāds, uz kur jūs gaidījāt vienkārši atbildi jā. Vai sociālai dimensijai ir jābūt, runājot par fiskālo konsolidāciju? Es domāju, ka neapšaubām. Make, is, combined... Uh, Nākošais punkts. Runājot par to, kādas ir sekas un ir kāds elements, kur es neminēju Ja mēs runājam par sociālo ietekmi, tad mēs runājam par uh, tādiem vertikāliem efektiem, piemēram, runājot par nabadzīgiem un bagātiem, bet te mums jārunā arī par ietekmēm, ietekmes dažādām paudzēm. Un te, protams, nevar minēt arī, neminēt klimata pārmaiņas, bet ir, piemēram, mm, dažādi sociālie aspekti, kas atšķirīgi ietekmē dažādas paudzes. Un jautājums ir ka par to, eh, ka nodokļi ir sloks, bet kam tas ir sloks, vai manai paudzē, vai kādai citai paudzē, un parādi kaut kādi, kas ir eh, budžeta parādi un tā tālāk, kurš tad to slogu nes un tā tālāk. Un ja kāds paceļ eh, nodokļus, tad principā vajadzētu pacelt nodokļus tai e, iedzīvotāju daļai, kas ir gūši lielu labumu no ekonomiskās izaugsmas, piemēram, tā kā mana paudze, mums vajadzētu varbūt vairāk maksāt nodokļus. Nu, es redzu, ka jūs e, tā diezgan šķīvi skatāties uz to, ka manai ģimenei vajadzētu, maks e, manai paudzei vajadzētu maksāt vairāk nodokļus. Man Eh, starp citu, atnāca vēstule no nodokļu pārvaldes, ka es esmu atbrīvots no uh, sociālās apdrošināšanas iemaksām, jo sas, esmu sasniedzis 65 gadu vecumu, tātad nestoties lielajiem ienākumiem, man atbrīvo no nodokļu maksāšanas vispār. Un jāsaka, ka šīs te izmaiņas, kas ekonomikā notiek, uh, liek mainīt to, kā mēs rīkojamies un arī darba tirgu pēdējos desmit gados ir notikušas ievērojams izmaiņas. Un eh, darba tirgs kļūst arvien elastīgāks, taču eh, drošības dimensija, diemžēl, nav attīstījusies eh, līdz ar šo te tirgus elastības attīstību. Nu, lūk, tas, protams, ir saistīts ar globalizāciju, klimatu pārmaiņām arī un tā tālāk, bet nu, tas viss ir jā, jāapspriež kontekstā. Jā, ļoti īsi par uh, attiecībām starp uh, Pasaules tirzniecības organizāciju un uh, Pasaules darba organizāciju un, un citiem globāliem jautājumiem. Notiek ļoti pozitīva attīstība kopš kāda laika un sociālās attīstības darba kārtība arvien biežāk ir šo institūciju. Mm, uzmanības punktā eh, Pasaules banka, Starptautiskais valūtas fonds, pa, eh, Pasaules tirzniecības organizācija un citas organizācijas balstās uz reāliem faktiem, uz reālo situāciju, domājot par saviem pasākumiem. Un šobrīd ar Pasaules banku un Starptautisko valūtas fondu mēs strādājam pie sociālās aizsardzības. Mēs veidojam uh, kopīgu ziņojumu ar PTO un FMI par sociālo attīstību un pasaules tirzniecību. Un visā ANO sistēmā ir deviņas iniciatīvas apstiprinātas attiecībā uz krīzes situāciju, tāda kā pārtikas drošība, vide, uh, nodarbinātību un ir virkne projektu, ko finansē sociālie partneri un uh, to īstenošanā dažādas aģentūras sadarbojas. Var teikt, ka šajā jomā ir sasniegts liels progress mēs uh, sagatavojam ziņojumus, kā arī manis minētais ziņojums par nodarbinātības tendenci. Mēs vienmēr konsultējamies ar PTO, FMI un Pasaules, uh, uh es atvainu, Starptautisko valūtas fondu un Pasaules banku. Eiropas uh, Savienībai jūs, uh, jūsu valstīm un jums kā deputātiem ir milzīga ietekme, jo uh, ir svarīgi, lai Eiropas Savienības valstis arī izvirzītu šādas prasības, noteikti šādas uh, prasības, un es konstatēju, ka mums ir arvien lielāka konverģence attīstības jautājumos. Paldies, paldies! Es vēlējos pateikties mūsu referentēm par piedalīšanos šajās diskusijās. Viņi mums uh, patiešām sniedz daudz vielas pārdomām, un, protams, mēs darbā to varēsim izmantot. Tagad uh, saukšu nākamos ekspertus eh, pie mums šeit piedalīties prezidijā. Thank you. So, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich... Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, tagad vēlējos sākt mūsu paneļu otro kārtu. Šeit mēs runāsim par demografiskajiem izaicinājumiem un pensiju sistēmām. Ir eh, pie mums ieradušies trīs izcili eksperti, kas uzstāsies ar saviem lasījumiem. Pirmais ir Edvards Vaithausa kungs, viņš eh, sāks pirmais ar savu uzstāšanos, viņš ir ESAO ekonomists, eh, viņš ir arī grāmatas eh, Finanšu un ekonomiskās krīzes ieteikumus pensiju sistēmām autors, tālāk ir ieradies Vits Samiks, viņš ir Čehijas Morāvijas eh, arotbiedrību konfederācijas eh, konsultants un eh, visbeidzot Pie manis šeit eh, kreisajā pusē sēž Violeta Ciorele. Ir ļoti labi, ka ir ieradušās arī speciālistas sievietes. Protams, ir jābūt dzimumu kvotai. Viņa nāk no Rumānijas un visi trīs kolēģi ir eh, jau zināmu vārdu, ieguvuši zināmu slavu. Viņi ir eh, arī ārkārtīgi daudz publikācijas rakstījuši, ir patiešām pieredzējuši eksperti. Uh, Man ir liels prieks viņus sveikt mūsu vidū, un es jau, nu, esmu ieintriģēts uzklausīt diskusijas. Tagad Vaithaus kungs, 8 minūtes. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu visai īsi. Un runāsim par to, kā izskatās šī situācija ar pensijām pašlaik, un, un kopā viss šī prezentācija ir kaut kāds deviņas lapas garš. Un mana prezentācija tā tad eh, ir eh, eh, prezentācija, kas ir tāds kopsavilkums, nu, kopējais ziņojums ir 78 lapus, bet man ir kopsavilkums 8 lapušu garumā. Šeit ir citāts no Financial Times, un jūs par to jau runājāt, priekšsēdētāji, vai šī finanšu un ekonomiskā krīze pārvērtīsies par ek sociālo krīzi, runājot par dažādiem uh, sociālajām izmaksām, pabalstiem un eh, līdzekļiem, ko cilvēkiem izmaksās tad, kad viņi eh, dosies pensijā, runājot par finanšu krīzi. Lūk, kas notika 2008. gadā ar pensiju fondiem. Ja mēs ņemam svērto vidējo, tad kopēja zaudējumi ir apmēram 23%. Protams, ka to nosaka arī zaudējuma ASV Uh, Eiropā varbūt ir nedaudz zemāk, 17,2, un redzat, cik eh, ļoti liela ir atšķirība. Īrija ir zaudējis 3,7%, kamēr Vācija vai Čehija ir zaudējis daudz mazāk. Runājot par privātiem eh, pensiju fondiem, eh, šeit ļoti, tas, tam ir ļoti nozīmīga loma nodrošinot pensijas eh, vecumdienās un jautājums, par ko cilvēks saņems šādā situācijā. Te daži skaitļi raksturojot ekonomisko krīzi, runājot par ražošanas samazināšanos, bezdarba pieaugumu un kā Montīkums no rīta sacīja, valsts budžeta, tātad eh, budžeta deficīti, jūs redzat, tas ir iekrāsot sarkanā krāsā, un tie ir uh, paredzami kā tādi, kas pieaugs par 8% vidēji gadā vismaz 3 gadus. Un, protams, ka tas nevar neietekmēt sociālās drošības sistēmas, jo tas uzliek eh, lielāku spiedienu uz izmaksu daļu un, protams, ieņēmumu daļa samazinās, kas apgrūtina, teiksim, izmaksāt attiecīgi. Uh, Eh, galvenais, ko es vēlētos teikt, ka neviena mm, valsts un neviena pensiju sistēma nav imūna pret eh, krīzes ietekmi, taču krīzes ietekmi ir atšķirīga tādēļ, ka uh, dažādās valstīs ir dažādi izveidotas pensiju sistēmas. Un, protams, arī atsevišķiem cilvēkiem atsevišķās valstīs situācija var būt atšķirīga. Pensijas un citi uzkrājumi ir uh, svarīgs ienākuma avots vecumdienās un ekonomisti ir izveidojuši šādu eh, ļoti jauku eh, tātad diagrāmu, grafiku, un šeit šī ir šī jaukā kundze, kas laista puķis, un te eh, redzams, cik daudz ieņēmumu no, ienākumu no privātu pensijām, no privātu fondiem nāk kā ieņēmumu vecumdienās. Redzat, angliski runājošās valstīs arī Nīderlandē 40 līdz 50 procentu pensionāru ienākumu nāk no privātām pensijām, un daudzās uh, Eiropas valsts atrodas, kā redzat, lejas uh, daļā vidī ir, uh, Polija ir lejas galā, bet arī Čehija un Slovākija, kas ir ieviesušas obligātās privātu pensiju sistēmas, un tas izmainīs visu šo situāciju. Uh, Uh, piemēram, Ungārijā apmēram sagaidāms, ka trešā daļa ienākumu nāks no privātām pensijām. Polijā arī šis īpatsvars būs lielāks. Ja mēs aplūkojam nākamo jautājumu. Un jautājums par to, kur tiek investēti cilvēku ieņēmumi un kur tie tiek investēti riskantākos vērtpapīros. Jūs redzat, kāda ir atšķirība, kāda ir situācija 2008. gadā. Un šeit ir liela saistība uh, ar eh, to, kādi vērtspapīri ir šajos kopējo fondu portfeļos, un, piemēram, īrijā redzat, šeit ir ļoti lieli šie zaudējumi, un savukārt citās, piemēram, Čehijā un Slovākijā eh, šie eh, zaudējumi ir daudz mazāki, jo viņu pensiju fondi galvenokārt ir investējuši valsts parādzīmēs un obligācijās. Un visu šo datu apkopošana ehm, ir ļoti interesanti, un lūk, ir slikti jau ir tas, ka šī laika nobīde, dati ir diezgan novecojuši. Jūs redzat, ka uh, pastāv zināma atveseļošanās tendence. Um, Dažos pensiju fondos 2009. gada sākumā ir tātad vērojams neliels pieaugums, un uh, otrajā gada pusē vērtspapīru tirgu arī ir vērojami uzlabojumi. Uh, Tālāk mums ir jāplūko arī uh, fiskālais spiediens dažās uh, valstīs. Jau tagad tiek ļoti daudz tērēts valsts pensiju izmaksājumi, tas ir redzams šajā grafikā, piemēram, Itālija 14% e, maksā no saviem nacionālajiem ienākumiem pensijās, Austrija ļoti lielu procentu maksā, Francija tāpat. Un Īrija diezgan maz, 3,4 Nīderlande, Dānija, apvienotā karalīste arī tā tad eh, diezgan neliela procenta. Tā tad šie fiskālie spiedieni, šis, šis spriedze ir atšķirīga dažādās valstīs. Un ja, samazinoties IKP, protams, eh, šis spiediens tikai pieaugs. Šeit es vēlējos uh, varbūt uh, ieskicēt tādas ilgtermiņa problēmas pensiju sistēmās, jo finanšu krīze faktiski to ietekmē tikai īstermiņā, bet ilgtermiņā pro problēmas nekur nepazudīs, jo iedzīvotāji novecojas. Un šeit ir uh, eh, SAO valstis, jūs redzat, uh, šeit augšgalā ir Japāna, Itālija, Zviedrija, bet šobrīd mums ir četri strādājošie uz vienu pensionāru, taču pēc tri, ap 2030. gada mums būs trīs eh, strādājušie uz vienu pensionāru un līdz 2050. gadam būs tikai divi strādājošie uz vienu pensionāru. Un šeit es eh, centos salīdzināt uh, fiskālās izmaksas, kādas rāda krīze, un fiskālās izmaksas, kādas uh, rāda iedzīvotāju novecošanās. Uh, un eh, šie cipari faktiski norāda to, ka uh, fiskālās sekas eh, vai izmaksas no iedzīvotāju novecošanās būs desmitkārt lielākas nekā tas, ko rada krīze. Politikas secinājumi. Uh, Valstīm ir jāturpina reformas un, protams, ka arī pagātnē jau ir izcīnīts ievērojamas eh, politiskas cīņas, lai varētu sākt realizēt pensiju reformas, un, diemžēl, dažas valstis šobrīd atkāpjas no veiksmīgi uzsāktām pensiju reformām. Mums īpaši satrauc uh, tās valstis, e, kuras izmanto, piemēram, pensiju un e, invaliditātes pensiju līdzekļus, lai e, varētu noturēt pietiekoši zemā līmenī bezdarbu. Uh, un tas var radīt ļoti negatīvu ietekmi uz uh, darba tirgu. Investīcija risks, protams, ir jāaptur prātā, taču jādomā arī par citiem riskiem, eh, kas rodas cilvēkiem, uh, un risks kopumā pensiju sistēmai kā tādai. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka noteikta pensiju līdzekļu avotu diversifikācija ir ļoti svarīga, un tā var palīdzēt novērst riskus, kādi ir pensiju sistēmām. Paldies, un tagad dodu vārdu uzreiz no nu, samekungam. Thank you very much. Uh, I... Paldies man ir zināmas priekšrocības, jo iepriekšējais runātājs jau daudz uh, informācijas uh, pateica no tā, ko es gribēju teikt par uh, pensiju situāciju, pensiju sistēmu situāciju krīzes apstākļos. Uh, ir lielas atšķirības starp vecajām un da jaunajām dalību valstīm attiecībā uz uh, iedzīvotāju pensijām. Un uh, valsts pensijas daudzās valstīs ir vienīgais eh, vai galvenais ienākuma avots eh, gados veciem cilvēkiem un ir nepieciešams veikt reformas pensiju sistēmu jomā. Jautājums par pensiju sistēmu ilgtspējību un uh, Šeit jūs redzat grafikā vidējo ieņēmumu līmeni Čehu republikā. Šeit jūs redzat, ka vairāk nekā četras piekdaļas Čehijas republikas iedzīvotāju uh, saņem labu ienākumu līmeni no valsts sistēmas un tādēļ ir nevēlēšanās pāriet uz privāto pensiju sistēmu. Novecošanās, iedzīvotāju novecošanās ir uh, diezgan prognozējams risks, tas ir labāk prognozējams risks nekā finanšu vai ekonomikas krīze, un tādēļ ceram šo problēmu atrisināt ir vieglāk uh, valsts sistēmā atrisināt nekā privātā sistēmā. Šeit jūs redzat parametriskās izmaiņas Čehijas uh, pensiju sistēmā, mainot pensionēšanās vecumu no 63 uz 65 gadiem. Šeit jūs redzat, ka zilā līnija norāda pozitīvo ietekmi attiecībā uz sociālo ilgtspēju pensiju sistēmā, bet uh, krīzes gadījumā mēs redzam šeit sarkano līniju, uh, kas atspoguļo pensiju sistēmas situāciju pirms parametriskajām izmaiņām. Un uh, Tā tad uh, analizējot uh, uh sistē, finanšu krīzes ietekmi, ir uh, diezgan vienkārši nodrošināt uh, pensiju līmeni. Ar pensiju fondiem savukārt uh, šie ieņēmumi var būt ļoti nestabili un atšķirīgi. Šeit jūs eh, redzat, ka privātie pensiju fondi nevienmēr darbojas tikpat veiksmīgi kā valsts pensijas. Šeit jūs redzat karikatūru, kurā viens pensionārs ubago, jo viņa pensiju fonds, diemžēl, nav darbojies veiksmīgi un ir cietis zaudējumus. Eh, šeit eh, ir eh, citāts no Maikla Šišona prezentācijas pagājušajā gadā Ženēvā, kur bija minēti ļoti interesanti dati, un viņa secinājumi bija līdzīgi maniem secinājumiem. Uh, ir pierādīts, ka uh, jaunās pensiju sistēmas centrālā un austrum Eiropā uzrāda nopietnus uh, zaudējumus uh, kapitalizētajām pensijām un uzkrājumiem. Ja jums ir uh, jūs esat 55 līdz 59 gadus vecs uh, tieši šajā krīzes laikā, kā to atspoguļoja uh, SAO, tad ietekme ir ļoti katastrofāli, jo tiek zaudēta gan nauda, gan arī turpmākie ieņēmumi. Un to arī apliecina Sišona pētījuma rezultāti, un šeit nav nekāda gaisma redzama tuneļa galā šai gadījumā. Uh, Tātad eh, politiskie risinājumi ir dažādi dažādās valstīs, eh, gan Īrijā, gan Nīderlandē, Austrālijā, Islandē. Dažās valstīs notiek pāreja no privātās, sistē, privātās pensijas sistēmas uz eh, pārdales sistēmu Uh, it īpaši izteikti tas notiek Argentīnā un Čehijas republikā. Tagad uh, par pensiju reformu perspektīvām patiesībā pastāv Eiropas Savienībā divi scenāriji. Austruma Eiropa izjūta uh, starptautisko finanšu institūciju tādu kā SVF un citu spiedienu samazināt šo pārdales valsts sistēmu uh, un no, novirzīt pensijas uz privāto uzkrājumu sistēmu, bet uh, pēc mūsu domām vislabākais risinājums ir šādā veidā ar uh, privāto pensiju fondu palīdzību nodrošināt papildinājumu valsts pensijām. Un uh, jo šāda valsts pensiju sistēma nodrošina ilgtspējīgas un sociāli adekvātas pensiju izmaksas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama stipra valsts pensiju sistēma un varbūt vēl papildu iemaksas, kas dod papildinājumu pirmām pīlāram. Šeit jūs redzat situāciju centrālajā un austrum Eiropā, kādas ir iemaksas privātā sistēmā. Jūs redzat Čehijas republikā šajā privātajā sistēmā ir nulles iemaksas. Un ja šādas iemaksas tiks veiktas, tad tās tiks veiktas tikai kā papildinājums valsts pensiju sistēmai. Uh, Slovākijas gadījumā otrajā pilārā notika pārveidojumi, cilvēki izstājās no šīs privātās sistēmas. Un tas, protams, radīja katastrofālu ietekmi uz valsts finansēm, milzīgu deficītu. Uh, un es, eh, man ir grūti paredzēt, kas notiks eh, valsts finanšu jomā Slovākijā tuvākajā nākotnē. Eh, tas ir milzīgs risks, un tādēļ Čehijas republikā mēs iebilstam pret šādiem pārveidojumiem. Vislabākais pensiju scenārijs patiesībā ir nevis migrācija, bet ar vien vairāk bērnu, lielāks bērnu skaits. Paldies! Yeah. Okay, very good. That was very good. So thank you very much. Paldies. Saka Ciurelas kundze. Esmu ļoti gandarīta, ka varēšu šodien izteikties par to, kas norisinās pensiju sistēmās Centrāla Eiropas valstīs. Daudzus jautājumus kolēģi jau minēja, tie ir iekļauti arī manā prezentācijā, tādēļ pārāk pie tiem neuzkavēšos. Vienkārši runāšu varbūt par eh, tiem jautājumiem, ko neminēja man kolēģi. Protams, ir jārunā par ilgspējīgas sistēmas radīšanu, ņemot vērā sabiedrības novecošanos un demografiskos izaicinājumus šajā reģionā. Protams, tas nav nekāds jaunums, ka Eiropas iedzīvotāju skaits samazinās, eh, samazinās dzimstības rādītāji, eh, Sabiedrības novecošana ir tāds aspekts, ko minēja vairāki kolēģi uzstājoties, un tas parādās arī, protams, to mēs pieredzam arī ārpus šo prezentāciju rakstura. Jāņem vērā, ka. Uh, Eiropas Savienība uh, aiz Japānas ir viena no tām sabiedrībām, kas noveco visātrāk, uh, ņemot vērā vispasaules mērogus. Bet uh, varbūt mums nevajadzētu runāt tikai par novecošanos. Nesen es izlasīju Ženēvas asociācijas autora rakstu, kur viņš teica, ka varbūt jārunā par uh, tādu aktīvu novecošanos, lai cilvēki arī sasniedzot pensijas vecumu varētu dzīvot ļoti intensīvi un cienīgi. Ja cilvēkam ir 70, 80 gadu, tad mūsdienās viņu varbūt uzskata par cilvēku, kas ir jūtas jauneklīgāks un dzīvo veselīgāk nekā viņa vienaudzis pirms gadsimta. Viņš jūtas varbūt par desmit gadiem vairāk, jaunāks ņemot vērā viņa bioloģisko vecumu. Protams, problēmas rāda arī emigrācija. Mums ir jādomā arī par to, kā integrēt emigrantus un imigrantus mūsu sabiedrībās un ļoti daudzi cilvēki pēc došanās pensijā nodzīvo vēl 10-15 gadus vidēji. Eh, es jums nosaukšu kādu piemēru. Es eh, vairāk koncentrēšos tieši uz Romā, Rumāniju. In 2060 to 221 apmēram četri strādājušie uz vienu pensionāru, tāds, tāda ir proporcija tieši tagad. Rumānijā situācija ir patiešām dramatiska. Šie skaitļi ir vienkārši kliedzoši, un Rumānijā jau 2009. gadā bija uh, Eh, uz vienu pensionāru mazāk nekā viens strādājošais, un 2050. gadā ir paredzams, ka šī proporcija būs 0,4 strādājošie uz vienu pensionāru. Nu, ko tas nozīmē? Ir, protams, jāreformē sistēma, ir milzīgi politiskie riski un arī ekonomiskie riski, protams. ir ļoti liels atšķirības starp jaunajām un vecajām Eiropas Savienības dalību valstīm, gan eh, runājot par pensiju sistēmām, gan par pensiju sistēmu reformām. Un eh, uzņēmumiem rodas milzu sloks, sloks tāpat ir valstu budžetiem un visai sabiedrībai kopumā. Ja mēs aplūkojam tikai Centrāla Eiropas valstu situāciju, pensiju fondēšanu, ir eh, tādas privātās sistēmas, privāto sistēmu kombinācija ar valsts sistēmu. 2008. gadā situācija bija negatīva. Ja mēs salīdzinām situāciju SAO valstīs, eh, tā samaz... šeit eh, kombinācija samazinājās par 23%. ASV mēs šeit runājam par mīnus 17%, ja to salīdzinām ar vispasaules līmeni, tad tie bija mīnus 18% un centrā Eiropas valstīs Eh, pensiju fondu situācija bija veiksmīgāka, tur mēs runājam par mīnus 13,5%. 2009. gadā jūs varat redzēt, eh, ka šie stabiņi ir zaļā krāsā, tā tad likme ir augstāka par nulli, ehm, ieguvumi no pensiju fondiem bija pozitīvi visās valstīs, kas tika aplūkotas, Un ja mēs aplūkojam tīro aktīvu uh, proporciju sastāvu, varam novērot, ka 2009. gadā situācija bija diezgan iepriecinoša. Šeit mēs runājam gan par investīciju peļņu, gan arī par varavā uh, uh, personu iemaksām. Ko mēs pieredzam? Nu, fenomens ir visai riskants ir arī e, ļoti daudz negatīvas ietekmes, e, un e, bieži vien valdības ir pieņēmušas riskantus lēmumus. Es nezinu, vai man pat pietiks laika jūs iepazīstināt ar visu prezentāciju, jo beigās pielikumā ir arī sīkāks izklāsts par valstīm atsevišķi, un jāņem vērā, eh, kas ir noticis eh, pensiju fondu kontekstā, ir samazinātas iemaksas pensiju fondos un tika noteikti arī augšējie griesti eh, iemaksām pensiju fondos, arī investīcijas tika samazinātas un apgrūtināts ņemot vērā nepopulārus politiskos lēmumus. Kādi riski radās krīzes laikā? visnozīmīgākie riski pensiju sistēmām, arī privātajām sistēmām, bet kopumā, runājot par sistēmām, eh, aplūkot tās kopainā, eh, neizdevās izveidot ilgtspējīgas eh, pensiju sistēmas visā reģionā, un šis risks ir pat nozīmīgāks par investīcijām radušos risku, bezdarba risku un citiem faktoriem. Uh, kas ietekmē sociālās aizsardzības sistēmas negatīvā veidā, ņemot vērā ekonomiskās krīzes rādītājus. Tāpat mēs apspriedāmies par eh, diskrimināciju, par riska diferenciāciju, par to es pārāk plaši nerunāšu. Es uzskatu, mums vajadzētu pievērst uzmanību mūsu galvenajām prioritātēm, jo Spānijas pre prezidentūra teica, ka viena no prioritātēm ir nediskriminācijas ieviešana. Diferenciācija ir ārkārtīgi būtisks aspekts, ņemot vērā pakļautību riskiem, un ir vairākas regulas, direktīvas, kas ir pieņemtas Eiropas Savienības līmenī, protams, ņemot vērā arī dzīvības apdrošināšanas polises un uh, Katra valsts šos jautājumus apspriež uh, savas kompetences līmenī. Kā krīze ir ietekmējusi uzņēmums un patērētājs, protams, uh, samazinājās iemaksas, uh, palielinājās bezdarba rādītāji un Centrāla Eiropā pensiju fondu situācija nav laba salīdzinājumā ar to, kas notika 2008. gadā, salīdzinājumā ar citām valstīm un reģioniem visā pasaulē. Uh, Protams, ir e, jārada konkurētspēja, bet nestoties uz to patērētāji ir zaudējuši naudu, viņi īsti nezin pie kā vērsties ar sūdzībām, bet ir jāsaprot, ka ne valdības ne eh, patērētāja aizsardzības organizācijas neieguldīja pietiekam daudz pūliņu, lai eh, šo situāciju kaut kā mīkstinātu un izglītotu cilvēkus par to, kādas ir viņa iespējas un eh, kāds liktenis sagaida viņa investīcijas kopumā. Domāju, ka tai ir jābūt vienai no prioritātei nākotnē, proti ir patērētāji jāizglīto un jāinformē par viņu iespējām. Uh, Protams, ja mums būtu pietiekami daudz laika, mēs par to varētu diskutēt, jo par to var runāt dienām ilgi. Kādi ir secinājumi Centrāla Eiropā? Eh, tomēr pensiju fondos situācija nebija tik bēdīga salīdzinājumā ar citām valstīm. Jāņem vērā, ka, protams, demokrātiskās um, izmaiņas, demogrāfiskie izaicinājumi ir milzīgi. Tie, uh, nezaudēšo raksturu, un mums jāsaprot, ka ir nepieciešams struktūrāls reformas, lai kaut ko darītu, lai palīdzētu novecojušām sabiedrībām visā Eiropas Savienībā, lai būtu gluda pārēja, un mums ir e, jāuzlabo rādītāji, mums ir jāuzlabo. Mums ir jāpalielina tā sabiedrības daļa, kas joprojām aktīvi strādā, kas ir nodarbināti profesionāli un, protams, uh, Eh, mēs sagaidām eh, atbalstu no vairākām starptautiskām organizācijām, arī no SAO. Valsts pensiju sistēmas nav ilgspējīgas, eh, es jau minēju, kāda iemesla dēļ tā ir noticis, tādēļ ir jābūt konsekventām un konstruktīvām reformām un nevajadzētu atgriezties jau pie notikušā. Bezdarbs ir eh, redzams visās valstīs, tās eh, ir rezultējies tiešā veidā no finanšu krīzes. Protams, tas negatīvi ietekmē arī valstu budžetus un eh, pensiju sistēmas no tā cieši lielā apmērā. Vēl kāds punkts, kas man šķiet ārkārtīgi nozīmīgs. Tas, protams, ir pats par sevi saprotams, bet es vēlējos to vēlreiz uzsvērt. Ir jābūt arī ilgāk termiņa risinājumiem, kas domāt par tālāku nākotni. Protams, pensiju reformas ir jāveic, eh, ir eh, jāstrādā nenogurstoši, lai kaut ko tādu darītu, tur ir jāiegūt daudz pūliņu, bet pilso, politiķiem ir jābūt tālredzīgiem, viņiem jāskatās, kādi ieguvumi būs baudām pilsoņiem un, protams, E, mandāti pilnvaras valstīs atšķiras un e, valdības tiek ievēlētas uz atšķirīgu laiku katrā valstī, bet, protams, ir jādomā ilgākā termiņā neatkarīgi no tā, cik ilgi valdības darbojas. Mums ir jāsaprot, e, ka ir jāatbalsta sabiedrība, sabiedrībā ir jābūt ieguvējai un uh, Protams, dažreiz tas ir saistīts ar politisko risku, un es varbūt piedāvāšu savā prezentācijā dažas risinājumus, ir jābūt ilgspējīgām reformām, jādomā par tālāk nākotnē nepieciešams struktūrālās reformas, protams, ir eh, jāpadomā arī par eh, pensijas vecumu pielāgošanu jaunajām prasībām, ir jāpadomā, kā piedāvāt labākas iespējas arī vecāku gada gājumu cilvēkiem, ir jābūt eh, papildus pensijas schēmu atbalstam, ir jābūt saudzīgākam nodokļu režīmam, atbilstīgi godīgam <laughs> nodokļu režīmam ir jābūt labākai sadarbībai starp valsts un privāto sektoru, lai politisko lēmumu pieņēmējiem būtu ciešāka saikne ar visu sabiedrību un ir jābūt tātad labākam, veiksmīgākam dialogam starp pilsonisko sabiedrību un politisko lēmumu pieņēmējiem. Ir jābūt arī tādam visēropas, paneiropas um, līmeņa risinājumam, tikai tā mēs varēsim uh, kaut ko izdarīt mūsu pilsoņu labā. Tagad beigšu savu uzstāšanos un ar lielu prieku atbildēšu uz uzdotajiem jautājumiem. E, šeit jūs varat iepazīties arī ar pielikumu. Pielikumā jūs e, varēsiet pietiekami e, skaidri izlasīt, ka situācija, kādu mēs piedzīvojam Centrāla Eiropā, nav iepriecinoša, arī pensiju schēmu reformas tādēļ ir neatliekamas un e, problēmas ir jārisina nekavējoties. Paldies, paldies, saka Klīnca kungs, es zinu, ka mūsu referente Pervanša Bēresa drīz dosies prom, tādēļ došu viņai vārdu uzreiz pirmajai un pēc tam turpināsim saskaņā ar normālu procedūru. Godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie viesi, paldies par jūsu ieguldījumu mūsu debatēs. Es uh, gribu teikt, ka mēs cenšamies domāt tālākā perspektīvā nekā mūsu pilnvaru termiņš. Uh, Var teikt, ka politiķi, protams, domā par nākošām vēlēšanām, bet eh, es gribu teikt, ka, diemžēl, mēs konstatējam arī finanšu tirgos tādu īstermiņa skatījumu krīzes apstākļos attiecībā uz ekonomisko situāciju Eiropā un pasaulē kopumā. Eh, ja es tagad palūkojam, jo Svethaus kungs uz uh, pirmo grafiku. Uh, es saprotu, ka mūsu priekšā ir uh, tāds neiespējams uzdevums, ka no vienas puses izmantojot valsts pensiju sistēmu mums rodas milzīgi sarežģījumi ar budžeta deficītu, no otras puses arī finanšu tirgu mums nenodrošina pienākumu ieņēm, pieņēmumu ienākumu līmeni. Vai pēc jūsu domām pensiju fondiem arī nav sava vainas daļa jāuzņemas par krīzi, ko mēs piedzīvojam, jo tie īsteno ļoti spekulatīvus dalījumus. Un vai jūs uh, kā to norādīja Samekungs, nedomāju, ka vajadzētu pastiprināt pensiju fondu sistēmas otro pīlāru un uh, ir nepieciešami definēt uh, ilgtermiņa investīciju perspektīvu šiem fondiem un ka tas ir absolūti nepieciešams. Paldies! Um, man bija atvēlēts ļoti īsts laiks un tādēļ nebija iespējams detalizētāk analizēt investīciju riska jautājumu. Un, protams, pensiju fondi uh, neīsteno savu perspektīvu, domājot tikai par, par uh, tuvākā gada ienākumiem, bet gan uh, domā par ilgtermiņa perspektīvu, kas ir svarīga pensiju sistēmā. Protams, eh, problēmas kā ar cilvēkus, kas ir pirms pensijas vecumā, viņiem nav iespējams vairs atgūt šos zaudējumus, bet es domāju, ka šo problēmu vislabāk varētu atrisināt pārdomājot to, kā tiek veiktas pensiju fondu investīcijas, uh, Daudzās valstīs šobrīd tiek īstenota tāda vienota investīcija stratēģija, kas vienādi astiec uz visiem, bet jāsaka, ka cilvēkiem pirms pensijas vecumā nav visai saprātīgi veikt investīcijas akciju fondu tirgu, bet ir nepieciešams tāds automātisks mehānisms pensiju fondiem, kad viņu investīcijas pirms pensijas vecumā tiek novirzīts uz mazāk riskantiem ieguldījumiem. Varētu būt dažādi fondi paredzēti ar dažādiem riska līmeņiem, un automātiski šie investīcijas tiktu pārvietotas uz mazāk riskantiem ieguldījumiem, tuvojoties pensijas vecumam Un uh, mēs arī sakām, ka nedrīkst likt visas olas vienā kurvītī, uh, uzņemoties pārāk lielu risku. Protams, privātās uh, pensiju sistēmas daudzās valstīs ir jāpārskata šobrīd. Vai ir kāds kolēģis no tautas partijas grupas, kas vēlētos uzdot jautājumu? Durāna kundze, lūdzu. Es zieht sich ja wie ein roter Faden. Otomārs Karas. Jā, šeit ir uh, viens sarkanais pavadiens, ko mēs varam redzēt gan viemies uh, e, caur sociālām sistēmām, gan caur pensiju sistēmām. Jāņem vērā, ka dalība valstīs uh, šeit tiek ievērota pirmā pīlāra sistēma, bet otrais un trešais pīlārs šeit nav no proporcionāli pārstāvēt. Un dalība visas uh, valsts sistēmas uh, nav atbildīgas vienā mērā, bet uh, tās ir uh, nonākušas lielos parādos un atbildības daļas sadalījums nav vienlīdzīgs. Tātad valsts nav lielā mērā atbildīgas par pensiju fondu un nepietiekamību. Protams, ir vēl krīze un papildus krīzei ir šī demografiskā krīze, kaut kas ir jāatrisina. Mums vajadzētu palūkoties, kā atrisināt šo situāciju, kā cilvēkiem garantēt pensiju izmaksu, ņemot vērā demogrāfisko attīstību, kas nav iepriecinoša. Pirmais solis. Otrais solis, kas mums ir jāspēr, uh, kas ir jāspēcina, kā veikt reformas efektīvi, lai izkļūtu gan no krīzes, gan atrisināt arī citas problēmas, bet krīzi šo demogrāf, krīzi demografiskā situācija vēl vairāk pastiprina, tā to vēl vairāk padziļina. Tādēļ rodas jautājums. Eiropas Savienībā šis trīs pīlāru modelis pat nav iedzīvināts visās dalību valstīs ja runā par privāto fondu reformēšanu, tad jāņem vērā arī, ka privātie fondi dalība valstīs izstās ļoti atšķirīgi. Nav tādas automātiskas centralizācijas. Tālāk, piemēram, jūs nevarat arī visus pensiju fondus um, cirpt pēc viena paraudziņa. Uh, ko darām mēs, visu nevar mest pār vienu kārti, ko, varam mēs, ko mēs varam darīt, lai eh, sistēmas dalību valstīs būtu harmonizētākas, lai tās būtu līdzīgākas, ko var darīt Eiropa no savas puses, lai sniegtu palīdzīgu roku. Un dalību valstis nedrīkst atteikties no savas atbildības pirmā pīlāra ietvaros, un mēs varam viņiem sniegt vairāk atbalstu otrā un trešā pīlāra ietvaros. Ko eh, var darīt Eiropas Savienība un kas tai ir jāveic Eiropas Savienības līmenī? Kā jūs to saredzat? un kas mums ir jādara, lai beidzot arī pilnveidotu Eiropas iekšējo tirgu un tā ietvaros pietiekami efektīvi darbotos. Paldies! Financial Roundtable. Uh, es vēlējos pateikt, ka finanšu apaļā galda tikšanās reizē mēs uh, runājām par to, kas ir jādara trešā pilāra ietvaros. Uh, un mēs arī mēģinājām izvērtēt tās iespējas, kas pavērs otrā pilāra ietvaros, un eh, jūs ar dokumentiem, ar visiem secinājumiem varat iepazīties, ja jūs tas interesē. Protams, mēs mēģinājām Mm, nāk klajā ar tādiem priekšlikumiem, ko varētu īstenot pēc iespējas ātrāk. Ko mēs konstatējam uzreiz, kas mums krīt acīs, tātad atšķības nodokļu sistēmās. Par to jau šodien tik diskutēts gari un plaši. Ja ir politiskā grība, tad tas ir ļoti labi. Tad, kad mēs sākām pētījumu 2007. gada beigās, Berešs kundze to ļoti labi atceras, kas toreiz notika. Un mēs uzskatām, ka ir iespējams kaut ko darīt Bet tas attiec uz trešo pīlāru, uz brīvprātīgajiem noguldījumiem. Bet kas ir jādara. Arī mobilitāte Eiropas Savienībā noteikti vēl palielināsies, aizvien vairāk cilvēku mainīs savu dzīves vietu, un ko tad darīs, ko darīs, lai kaut ko reformētu nodokļu sistēmās. Protams, pīlāru pārskatīšana, pīlāru reformēšana ir ļoti garš ceļš, mums ir daudz laika tajā jāiegulda, un, protams, pīlāru interpretācija definīcijas atšķiras katrā valstī. Piemēram, otrais pīlārs ir nodarbinātība, centrālajā un austrum Eiropā tur ir juridiskās saistības ievērot šī pīlāra Latiju, latiņu, un e, kas notiek Slovākijā un Rumānijā, tas arī atšķirs. Tālāk trešais pīlārs ir individuāli brīvprātīgie maksājumi, ieguldījumi. Arī šis pīlārs nav homogēns pilnīgi visās dalību valstīs. Citur uh, iemaksas veids cilvēki paši individuāli, citur uh, iemaksas veids uzņēmumu, kuros viņi strādā, piemēram, Ungārijā. Viņi mēģina vispār cilvēks no šādām saistībām atbrīvot un uh, Eh, tur eh, vispār tiek pārspiest visa eh, individuāla noguldījuma definīcija kā tāda. Es domāju, ka trešais pīlārs ir tā joma, kur ir iespējams virzīties uz priekšu daudz ātrāk, un, piemēram, pirmais, otrais pīlārs, nu jā, nu varbūt šeit izmaiņas piedzīvos tikai mūsu bērnu paudzes. Es domāju, nu, ka tagad šajā laikmetā to nebūs iespējams izdarīt. Nu, vismaz tāds ir mans uzskats. Paldies. Es teiktu, Uh, saka Vaithaus kungs, ka ir, protams, milzīgs atšķības no viena pīlāra uz otru dažādās dalību valstīs. Kas notiek, piemēram, apvienotajā karalistē? 40% pirmajā pīlārā, īrijā 35%, Zviedrijā 38% un kas notiek Austrijā un Spānijā 80%. Un ir arī ārkārtīgi daudz uh, atšķirību pirmā pīlāra ietvaros un tādās valstīs kā apvienotajā karalistē un īrijā publiskās schēmas pirmā pīlāra ietvaros vienmēr bija visai niecīgas un ļoti eh, daudz, ļoti liela daļa no šī pīlāra sastādīja tieši privātās pensijas. Uh, Es nezinu, varbūt ir vairāk šķēršļi, lai izveidotu tādu visu Eiropas pensiju modeli, jo pīlāri un to interpretācija atšķiras dažādās valstīs. 95% no schēmām Nīderlandē ir ir brīvprātīgas schēmas, un tālāk tiek runāts arī par noteiktajām, definētajām, definētajiem ieguldījumiem, kad cilvēkiem ir noteikti, cik liels un viņiem ir jāiemaksā, un tad ir brīvprātīgi ieguldījumi, un, protams, uzņēmumi atšķirīgi rīkojas. Un ja kādam uzņēmumam ir vairākas filiāls atšķirīgās dalību valstīs, tad viņiem ieviest vienotu pensiju schēmu būtu visai sarežģīti. Uh, Protams, eh, ir grūti ievērot arī dažādas nosacījumus, jo arī tie ir atšķirīgi dalību valstīs, un kā jau kolēģi minēja, nodokļu sistēmas ir viens no galvenajiem šķēršļiem, protams, arī kontrole un regulējums atšķiras, arī maksātspējas noteikumi valstīs nav identiski. Līdz ar to mūsu ceļā ir visai daudz dažādu barjeru šajā jomā. Paldies! Es jums tagad nometīšu vēl vienu šķērsli ceļā, piemēram, centrālajā un austrumē Eiropā šeit ir arī politiskie šķēršļi, un es ar savu kolēģi mēs nākam no vienu un tā paša reģiona, tā kā es domāju, mūsu domas šeit ir vienādas. Protams, pensiju reformēšana norisinās atšķirīgi dalību valstī, pieejas nav vienādas, jo Piemēram, ir papildus schēmas, ir brīvprātīgās schēmas, ir pensiju līmeņi, nu, katrā valstī pieeja ir atšķirīga, un ir arī šīs, šīs obligātās iemaksas, noteiktās iemaksas, tagad vajadzētu padomāt, ko darīt. DB tā tad eh, definētās iemaksas vai definētie ieguvumi. Uh, šo sistēmu vajadzētu pārskatīt, kāds ir galvenais mērķis - ilgtspējīgas pensijas un noteiktās iemaksas, tātad defined contributions. Ļoti daudzās Eiropas valstīs šī sistēma netiek piemērota. Ir jānosprauž vairāk mērķi. Un viens no tiem būtu šo definēto ieguvumu, tā kā definēto pensiju schēma Nīderlandē, kas tāds tiek apmaksāts no valsts budžeta, bet kāds ir galvenais mērķis, kas notiek ASV, Lielbritānijā, tā tad viņi pāriet no vienas schēmas uz otru schēmu, jo tas piedāvā vairāk ieguvumu tieši privātiem pensiju fondiem. Protams, viņi ir ieinteresēti gūt peļņu, viņi ir uh, galvenie aktieri, un šajās valstīs viņi arī vispēcīgāk darbojas pensiju fondu nozarē. Tātad vajadzētu padomāt, ko mēs īsti vēlamies sasniegt, un vai Eiropā vispār ir iespējams panākt izmaiņas. Liels paldies, saka Klīnca kungs. Tagad es uh, uh, nolasīšu runātāju sārakstu Ole Šmit. Dan Herrn Cille. Dan... Zīles kungs. Goks. Uh... Van Goks, eh, Tomsons kundze. Un pēc tam es izteikšos noslēgumā. Vai vēl kāds vēlētos runāt? Kurš? Man teica, ka Serena Goks vēlējies izteikties. Mums nav pietiekami daudz laika. Tagad došu vārdu jums kā pirmajam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji kungs. Jautājums ir visiem trim runātājiem. Runājot par uh, prognozēm, balstoties uz demogrāfisku statistikiem datiem darba spējīgie iedzīvotāji un neaktīvie iedzīvotāji. Ja mēs skatāmies kā ekonomisti, tad šī valsts pensija pēc pārdals principu un privātā pensija ir saistīta ar dažādiem parametriem, gan uh, darba spēju iedzīvotāju skaits, gan imigrācija, dzimstības līmenis, ko ir grūti prognozēt 50 gadus uz priekšu, bet ir arī tāds parametrs, kā katra darba spējīgā iedzīvotāja uh, spēja radīt uh, vērtības, un uh, tā arī ir uh, saistīta ar uh, krīzi, krīzes apstākļos tā samazinās. Ja mūsu uh, izvirzītā stratēģija 2020. gadam būtu veiksmīga, tad līdz 50. gadam mūsu izaugsme būtu ļoti strauja. Uh, un tā būtu 3 līdz 4 procenti gadā, balstoties uz uh, šīm uh, virzībām. Tāpat uh, svarīgs faktors ir uh, ienākumi, no kuriem tiek uh, veikt sociālie maksājumi, un tagad šie ienākumi ir samazinājušies, un nekas nesaka, ka līdz 2050. gadam šī uh, ieņēmuma bāze atkal nepieaugs par 1-2% gadā. Jautājums, vai SAO ir ņēmusi vērā visus šos parametrus, veicot prognozes 2050. gadam? un vai šādā gadījumā šie pārdalīšanas sistēmas un kapitalizācijas uh, sistēmas prognozes ir pareizas. Uh, jākonstatē, ka pārdales uh, pensijas sistēmas ir labāk izturējušas krīzi gan finansiāli, uh, un ir spējušas arī mazināt krīzes negatīvo ietekmi, kā to konstatē virkne Eiropas valstu vadītāju. Eiro grupas valstu eh, pensiju sistēmās tas ir konstatēts, kā to norāda Semeka kungs. Vai ir padomāts par to, kā paplašināt pārdales pensiju sistēmu finansēšanu, iekļaujot šeit citus ieņēmumu avotus, lai labāk eh, varētu finansēt šādu veidu pensiju sistēmas. I, I just, um, uh, brief, um, I... Pavisam īsi par vienu punktu. Mēs uh, neveidojam nekādas ar palīdzību saistīto uh, finansējuma piešķiršanas ilgtermiņa prognozes savu, jo tas ir jādara citām uh, organizācijām. Un ir skaidrs uh, gan no daudzu ekonomisku prognozēm, ka uh, Diemžēl novecošanās ļoti ievērojami ietekmēs uh, situāciju. Novecošanās un kapitāla tirgus, tas ir interesants e, jautājums. Vairāk pētījumi ir centušies pievērsties šim jautājumam, kādas būs to ietekmes uz ieņēmumiem no investīcijām. Un es paļaujos uz ļoti nelielu daļu e, pētījumu, un tur e, ir teikts, ka tas būs tikai šī ietekmus visai neliela. Un tā tad aktīvu strauja vērtības krišanās vai tā saucamā kušana faktiski e, nenotika šīs prognozes, acīm redzot, tomēr nav realistiskas nākotnē. Because... Nu, man te ir grūti ko piebilst, jo esmu pārliecināta, ka, ka labākais risinājums ir uh, sarežģīts, tātad šī te kompleksā sistēma ar trīs pensiju līmeņiem. Mēs tos mēģinājām, eh, mēs mēģinājām ieviest arī tā saucamās izdienas pensijas, bet eh, kaut kam, protams, ir eh, reformām ir jābūt kaut kādiem racionāliem pamatiem un no ir nepieciešams cilvēkiem dot uh, iespēju būt brīvākiem, uzkrāt dažādus papildu ieņēmumus un veidot uzkrājumus papildus valsts pensijas līmenim, jo, protams, eh, ir vajadzīga solidaritāte sabiedrībā un pārdāle paštrūcīgāko slāņu labā, tas ir skaidrs. Uh, Un ir ļoti grūti noteikt, vai nākotnē 2015. gadā mēs varbūt strādāsim tikai 4 vai 3 dienas. Jo atcerieties, kādreiz mēs strādājam 6 dienas nedēļā, bet varbūt mēs strādāsim tikai 3 un 4 dienas tādēļ, ka sabiedrība kļūs produktīvāk. Nu, es ceru, ka tā varbūt būs. Uh, un tāpēc ir nepieciešams arī pārdalīt naudu eh, starp eh, aktīvo un mazāk aktīvo vai neakti, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju daļu. Var jau būt, ka ir jāmaksā eh, ne tikai iemaksas no, jāveidot pensiju, tātad ieņēmumu ne tikai no obligātajām iemaksām, bet arī no nodokļiem. Very, very brief, uh, that... Pavisam īsi. Es domāju, ka jautājums ir vairāk vai mazāk atbildēts, bet es gribētu vēl papildus varbūt sacīt, ka es minēju produktivitātes pieaugumu, jo tas ir svarīgi, ņemot vērā to, ka uh, strādājošo skaits samazināsies. Bet es domāju, ka valdībām būs ļoti svarīgi, īpaši centrāla Eiropas valstīs, investīt, investēt vairāk zinātniskā pētniecībā. Uh, Jāsaka, mums eh, zinātniskās pētniecības pamati faktiski ir iznīcināti. Mēs neredzam investīcijas, lai palīdzētu šam, šai nozarei. Ir daudz finansējumu vajadzīgs no valsts budžeta, ir vajadzīga liela vēlme. Eh, un ļoti daudz uh, spožu zinātnieku no Centrāla Eiropas valstīm ir devušies strādāt citās valstīs. Uh, un es domāju, ka tas eh, prasīs daudzus gadus valdībām, lai atjaunot šo līmeni agrāko, lai mēs panāktu augstāku produktivitāti. Nu, protams, dažādi valdību veiktie pasākumi varētu palīdzēt. Būs varbūt, protams, arī citas lietas, piemēram, jaunas tehnoloģijas, ārzemju investīcijas un tā tālāk. Bet es pilnībā piekrītu, ka produktivitātes pieaugumam ir jābūt e, vienai no prioritātēm, lai pensiju sistēma varētu būt ilgspējīga. Tomsons kundze un pēc tam Alš Šmits, bet lūdzu uh, uzdodiet jautājumu tikai vienam no ekspertiem, savādāk nebūs vairāk laika. Much, uh, Jā, paldies. Paldies e, par jūsu uzstāšanos. Mums Eh, šodien bija arī, mums bija arī saruna par atšķirību starp eh, paudzēm. Jūs tagad runājat par to, kādas ir atšķirības starp vecajām un jaunām dalību valstīm. Eh, sieviešu lietu komitejā es dzirdēju atsevišķas lietas saistībā ar ceļu karti un Lisbonas darba kārtību. Nu jāsaka, mēs runājam, piemēram, par ieguldījumiem privātos uzkrājumos. Šeit es gribētu redzēt atšķirību starp vīriešiem un sievietēm, jo mēs zinām, ka sieviešu situācija ir daudz sliktāka sievietēm pensionāram nekā vīriešiem. Piemēram, Dānijā mēs novērojam to, ka, ka sievietes saņem tikai 50% no vīriešu pensijām. Un šodien uh, sievietes tā tad ir puse no iedzīvotājiem un e, jāskatās, kā tas mainīsies nākotnē. Un 10% iedzīvotāji pēc dažiem gadiem jau būs 85 gadu un vecāks, un tās būs galvenokārt sievietes, jo sievietes dzīvo ilgāk, un viņas būs ļoti nabadzīgas. Kā mēs ar to tiksim galā? Ola Šmits, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Pirms 15 gadiem, tad, kad es biju parlamenta deputāts Zviedrijā, mēs pilnībā izmainījām pensiju schistēmu. Tātad, beidzu, izbeidzot, mēs atteicāmies no valsts, uh, tās parastās pen, tradicionālas pensiju sistēmas un pārgājām uz fondēto pensiju sistēmu. Un, man liekas, tikai Čīlē un Zviedrijā šāda sistēma bija. Un jūs minējāt to. Uh, es savu uh, dokumentus un automātiski lielākās izmaksu uh, korekcijas, vai jūs kritizējat šo sistēmu, vai jūs, jūs esat sasaistījuši pensijas ar uh, tautsēmniecību kopumā, kur uh, pazeminās algas, tas ir saistīts arī ar pensijām. Un es redzu, ka SAO saka, ka viņi domā, ka tas nenotiks Zviedrijā, bet tas ir noticis, un, protams, ka uh, bija li, li, mm, skandāls un tā tālāk, bet kādu citu sistēmu jūs piedāvājat? Vai jūs piedāvājat augstākus nodokļus, ja mūsu sistēma ir slikta, vai mazāku labklājību? Jā, tās ir alternatīvas. Un tāpēc es gribētu dzirdēt jūsu atbildi. Es gribētu jautāt Vaiskaus kungam, jo es skatos, ka es savu kritizē šādu veidu pensiju sistēmu, kur ir, uh, teiksim, dažādi šie korekcijas mehānismi. Es atbildēšu abiem jautājumiem. Man nav šeit to ciparu tūlīt, bet man ir, uh, es parādītu jums šos ienākumu uh, avotus atsevišķu vīriešiem un sievietēm. Mums bija projekts Mēs pašai strādājam pie projekta par sievietēm pensionāriem, sieviešu pensijām, pētot eh, sieviešu tiesības uz pensiju, uz to, kā iet, to ietekmē tas, ka periodus kaut kādas sievietes nestrādā, jo audzina bērnus. Tālāk mēs runājam arī par eh, pārdzīvojušā laulātā pensijām, jo, eh, kad, vien, kad viens no laulātiem ir miris un paliek, teiksim, atraitni nu, un tā tālāk. Uh, un 2011. gada vidū būs eh, šie te rezultāti, mēs būsim pabeiguši šo darbu, jo mēs jau ļoti daudz esam paveikuši un turpināsim pie tā strādāt. Runājot par Zviedriju. Tās nebija domāts kā Zviedrijas kritizēšana, šo mehānismu kritizēšana. Frāze, kuras izmantoja, es domāju, ka ir varbūt nedaudz uh, jāpārdomā šīs lietas tādēļ, ka rodas šīs politiskās grūtības, piemēram, Zviedrijā un arī Vācijā, kur arī ir e, šī nepieciešamā ilgtspējas korekcija. Un viena lieta, kas tika vērota Zviedrijā, piemēram, kā tiek mērīta sistēmas maksātspēja, tā ietver uh, tī, vē, tātad, aktīvu tirgus vērtību attiecīgiem pensiju fondam, kas, man liekas, ir saist, ir, tam ir jābūt vismaz trešdaļai no nākotnes saistībām. Nu, tātad proporcionāls finansējums. Un, ja salīdzinām to, kas notiek Zviedrijā un uh, Kanādā, kad ir līdzīgs šis automātiskais amortizācijas mehānisms, šeit Kanādā, piemēram, uh, amortizācija notika ņemot vērā 50 gadu horizontu. Un, piemēram, Zviedrijā situācijā ir savādāka. Ja, e, teiksim, e, tirgus e, formula ir tāda, ka tirgus iet uz leju, tad nākšajā gadā uzreiz ir jāstājas spēkā šim šai te korekcijai. Un es te gribētu, gribēju piebilst to, ka nevienmēr mehānismi nostrādā labi tad, kad iestājas krīze. Un tā tad uh, Tur, kur, eh, teiksim, eh, krīzes sekas ir sadalītas garākā laika posmā, tur šī situācija ir veiksmīgāka. Tātad automātiskums šeit nevienmēr ir nostrādājis. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, norādīt, ka man rodas iespējas, ka nav dziļi analizēta krīzes pieredze un tās ietekme uz pensiju sistēmu darbību. It īpaši tas, uh, no kura es gaidīju šādu analīzi, šeit es domāju, es savu ekspertu. Mēs tikai dzirdējām, ka sistēma uh, it kā izkūst at attiecībā uz kapitāla tirgiem, bet mums būtu jāizdara secinājumi no šādas sistēmas. Patiesībā tikai pateicoties valdības uh, intervencei uh, izdevās novērst to sliktāko. Tātad mums tagad ir jāpadomā, kā mums ir jāmaina pensiju sistēmu struktūru, ņemot vērā krīzes pieredzi. Mums ir jāizvērtē skaitļi pirms un pēc un uh, šī fondu peļņas rādītāji, jo šeit nav ņemti vērā sistēmiskie riski. Es gribētu no jums sagaidīt sistemiskus secinājumus par to, kā izmantot šo pieredzi un kā novērst finanšu sistēmas pilnīgu sabrukumu un šīs situācijas ietekmi Austrum Eiropā? Ir, manuprāt, saistīts ar jaunu politisku dilemmu, kas rodas finanšu krīzē ietekmējot pensijas sistēmas Eiropas Savienības valstīs. Uh, Un šī dilema ir gan centrāla un austruma Eiropas valdībām, gan arī rietuma Eiropas valdībā saistībām ar šo, ar šo pensiju sistēmu. Jo mēs esam kā savienoto trauku principā, kas ir labi e, veco dalību valstu augsti fondētām pensiju ieguldījumiem centrālajā austruma Eiropas valstīs. Tas uh, bieži vien, ja viņi iegūs lielāku atdevi, uh, tad visdrīzākais tas samazinās pensiju sistēmu otrā un trešā pilāra un arī pirmo pilāru ietekmēs centrāla un austrum Eiropas valstīs. Eh, minēšu piemēru, es saprotu ANG bankas eh, eh, teiksim, kritiku par Rumānijas, Ungārijas, Slovākijas un citu jūsu droši vien pārvaldīto valstu valdību, fondēto pensiju fondu pārvaldīto valstu valdību lēmumiem, bet man labāk zināmais Baltijas situācija un Skandināvu privāto pensiju fondu ieguldījumu Baltijā, kas eh, eh, pirms krīzes laikā bija ļoti agresīvi. Šīm pensiju fondiem piedērošām bankām bieži vien pieder portfeļi eh, eiro valūtā, nevis nacionālā valūtā izsniegtie kredīti, kas rada jaunu situāciju Baltijas valstu valdībām. Šajā gadījumā mums ir jāsamazina otrā pilāra iemaksas cilvēkiem, lai mēs varētu kaut cik saglābt pirmo pilāru uh, Uh, jo šajā pirmajā pilārā arī mazāk naudas ieplūst, jo bezdarba līmenis ir mīnus 20%. Tas ir 20% no cilvēkiem, es nezinu, mīnus 20% bezdarba līmenis vairākās Baltijas valstīs. Un tad jautājums ir tāds, ko mums darīt, jo vairāk mūsu mājasēmniecības strādājošās atmaksās bankām, Skandināvu bankām parādus, jo labāk būs viņu pensiju fondiem un lielāks ienākums uh, pensijām, un zviedru pensiju fondiem nebūs jāsamazina šis automātiskais līmenis, ko Vaitkaus kungs tikko minēja. Uh, vai arī mums jātīsta savs pensiju līmenis un jāatrod kompromiss ar ieguldītāju valstīm, kādu saprātīgu parāda līmeņa balansējumu. Paldies! Ich glaube, die erste Frage ist an Herrn Weithaus gerichtet und die von Robert Still vielleicht an die beiden Varbūt, e, ka abi jauno dalību valstu pārstāvi varētu atbildēt šiem jautājumiem. E, Sameka kungs, nu tā tad. Vaithaus kungs tomēr pirmais izsakās. Ja mēs runājam par pensiju fondiem, tur nebija tā saukto toksisko aktīvu un eh, nebija tik daudz eh, dažādu obligāciju mm, un tikai apmēram 3%, 3 no aktīviem tika ieguldīti pensiju fondos. Protams, eh, tur tika galvenokārt ieguldītas obligācijas un uh, arī valsts iemaksāja naudu pensiju fondos, tādēļ tur situācija nebija tik traka un, zināmā mērā, pon, pensiju fondi nebija tik cieši pakļauti sistēmiskajiem finanšu riskiem. Tad, kad procentu likmes uz atsevišķiem aktīviem un atsevišķiem ieguldījumiem sāka pazemināties, pat arī tās augtie drošie aktīvi cieta. Protams, tas arī at, atstāja zināmu ietekmi uz um, eh, dažādām schēmām, un mums ir jārunā arī par to, ka atlaižu likmes kritās, un eh, tam bija zinām ietekme, bet ne tik liela ietekme kā uz citām finanšu struktūrām, bet zināmā mērā jāsaka, ka pensiju fondi tomēr uh, nebija finanšu tirgus sabrukuma centrā. Protams mm, nevarētu arī teikt, ka pensiju fonda izraisīja krīzi. Paldies, tagad Samek kungs lūdzu varbūt tāds uh, provokatīvāks skatījums uz visu šo situāciju. Ir tikai viens eh, skaitlis, kas varētu būt eh, ļoti izšķirīgs attiecībā uz pensiju fondiem nākotnē. Pat ne skaitlis, bet eh, vārds. Tātad izaugsme. Es domāju, ka ir ļoti grūti sasniegt ko vairāk, ja nebūs ekonomiskās izaugsmes. Ja visā pasaulē būtu uzkrājuma programmas tikai pensijām, pensijas fondu ietvaros, tad eh, tā būtu vienīgā iespējamā izaugsme un tālāk eh, izmaksas nestu privāti ieguldītāji, privāti operatori, tad es domāju, mēs varētu diskutēt, kādas ir labāks risinājums vai privātie pensiju līmeņi vai, teiksim, eh, valsts pensijas vai kas cits. Protams, mums jāpadomā arī par valsts pensiju līmeņiem, par to atjaunošanu un reformēšanu, jo tā ir vienīgā aizsardzība pret, pilsu, pret nabadzību, ko mēs varam piedāvāt saviem pilsoņiem. Tika minēts arī atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, jo e, tur, protams, pastāv nevienlīdzība. E, Tur ir eh, runāts arī par pensiju tiesību sadalīšanu. Šveicē ir iespējams sadalīt individuālu kontu starp sievu un vīru. Tie ir tātad divi cilvēki, kas dzīvo vienā maisaimniecībā, bet viņiem divi atšķirīgi konti. Protams, ir ļoti atšķirīgi viedokļi par pensiju schēmām, pensiju sistēmām. Nav tādas vienas gatavas receptes, viena vienas gatavas pieejas, kā visu izdarīt Eiropas Savienībā, jo ir pārāk daudz dažādu sistēmisku un struktūrālu atšķirību, lai visu mēģinātu harmonizēt. Protams, ir nepieciešami minimālie pensiju standarti un vajadzētu pateikt, kas ir sociālā atbilstība un nodrošināt vismaz kaut kādus standartus. Lūdzu, Ciurel kundze tagad. Es ļoti lakoniski ja jūs eh, domājat tikai par otro pensiju līmeni mūsu reģionā, jūs varat novērot, ka aktīvi asignējumi ir ļoti skaidri regulēti un vairums investīciju norisinās tieši valsts teritorijā. Tur ir zinām ieguvumi tieši krīzes brīdī, jo līdz ar to vietējais tirgus. Uh, atradās nedaudz tālāk nekā tie tirgi, kas cieta visvairāk, bet jāņem vērā, e, ka vajadzētu padomāt arī par likmi maiņu, varētu atļaut ieguldīt lielāku skaitu, lielākus apjomus un ir jābūt Eiropas Savienībā derīgiem minimāliem standartiem, uh, No, tā, tas sniegs zināmas privilēģijas pilsoņiem, uzlabos mobilitāti, kas Eiropas Savienībā pagaidām ir visai ierobežota. Un, uh, citreiz ir grūti noticēt, ka mobilitāte varētu būt kā šķērslis, lai pārnest pensiju tiesības vai uh, izmantot pensiju schēmu privilēģijas visās valstīs, bet tā var būt. Uh, jāpadomā arī par šiem dažādiem pensiju līmeņiem, un mēs nevaram runāt tikai par vienu no šiem diviem līmeņiem. Varbūt vajadzētu kombinēt uh, šos um, fondētos pensiju līmeņus ar uh, valsts uh, pensiju līmeņiem, un tas atļautu tādu labāku, vairāk līmeņu saspēli vairāku līmeņu sistēmai, protams, ir arī atšķirīgas izpausmes, ir pat arī piecu līmeņu sistēmas citās valstīs. Es nezinu, tā varbūt ir jauna iespēja, ir četru. Pilā, četru līmeņu sistēmu, piemēram, to ievies Ženēvas asociācija, ir vairākas alternatīvas, bet ja jūs palūkojaties rietumu valstu virzienā, kur ir atšķirīgi līmeņi un sistēmas un schēmas, tas nav nekas jauns. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs. Uh, Esam beiguši uzklausīšanu šodien. Vēlējos pateikties visiem, kas tajā piedalījās. Vēlējos pateikties visiem referentiem, gan tiem, kas piedalās pirmajā, gan otrajā panelī. Protams, ir arī ārkārtīgi daudz neatbildēt jautājumu. Uh, bet mēs tomēr saņēmām ļoti daudz vielas pārdomām, arī zināms ierosinājums uzklausījām, un tas noteikti būs no svara, tā ir mūsu tālākā ceļmaiz. Liels paldies visiem, un mēs, protams, arī sazināsimies nākotnē. Pirmdien eh, mēs tiekamies 16.00, nu, nu, tad ir nākamā mūsu komitejas.